mums nav arī virkne citu pārstāvja. Ģenerālsekretārs no parlamenta, piemēram, pat nav klāt, un mums būtu ļoti liederīgi, ja viņš būtu šeit klāt un uzklausītu, ko mēs domājam par budžeta izpildes apstiprināšanu. Paldies par šo komentāru. Nu, gan jau viņš atnāks, ģenerālsekretārs, man nav šaubu par to. Un tagad sāksim diskusijas un lūdzu Jens Gaiers. Lūdzu, jūs esat referents. Danke, Herr Präsident. Paldies, priekšsēdētāji. Labrīt, kolēģiem. Un arī no savas puses teikšu, ka bija diezgan grūti šo visu jautājumu atrisināt. Sanāk tā, ka nav klāt neviena, kuram mums ir jāapstiprina budžeta izpildu. Mēs tālamies taču uh, diskutēt par to, vai nu mēs apstiprināsim budžeta izpildi vai nē. Un šeit ir laiks, protams, debatēt, diskutēt. Esmu izbrīnīts, ka daudzi nav klāt. Eh, kolēģi no komitejas, mēs pazīstam viens otru, mēs skaidri zinām, kāda ir nostāja. Eh, tāpēc arī, ja mēs šorīt atkal atkārtosim savas nostājas, nekā jaunu jau mēs neuzzināsim. Tāpēc arī mums bija, protams, interesanti runāt tieši ar tām institūcijām, eh, kuru budžeta izpēdi mēs plānojam apstiprināt. Cienījamie kolēģi, šobrīd uh, Eiropas institūcijām ir ļoti īpašs brīdis. No vienas puses ir finanšu krīze, kas nozīmē, ka nacionālām valdībām ir jāizvērtē savas darbības efektivitāte. Un tagad ir pirmais gads jaunajam sasaukumam, uh, ir gan parlaments ievēlēts no jaunā, tagad arī komisija ir jauna, un tas nozīmē, ka mēs tagad runājam par iepriekšējās komisijas un iepriekšējā parlamenta darba rezultātiem par 2008. gadu. Tagad Dalību valsts no mums sagaida jaunu domāšanas veidu, jo Lisabonas līgumā ir paredzēta mūsu līdzatbildība par Eiropas Savienības budžetu. Tagad, pārbaudot 2008. gada budžetu, mēs mēģinājām ļoti rūpīgi sekot un koncentrējamies uz to, lai komisija nodrošinātu labāku kontroli pār budžetu. Mūsu mērķis ir nodrošināt to, lai lai katrs nākamais budžeta izpildes apstiprināšanas ziņojums būtu labāks par iepriekšēju, arī lai eh, revīzijas palāta apstiprinātu mūsu eh, aprēķinus. Šobrīd ir nepieciešams nodrošināt uh, to, lai nebūtu nekādu nesaskaņu starp ikgadējo budžeta izpildi un daudzgadējo darbības plānu. No budžeta kontrolas komitejas puses var iezīmēt būtiskākos aspektus, kā piemēram tādi, tādas jomas, kur Eiropas Savienībai ir īpašas prioritātes. Piemēram, kohēzija ir ārkārtīgi svarīga, un tāpēc finanšu līdzekļi, kas ir piešķirti struktūra politikai, ir īpaši svarīgi. Šeit mums ir nepieciešams izvairīties no kļūdām un nākotnē kontrolēt daudz labāk, kā tiek izlietota līdzekļi. Šobrīd revīzijas palātā tiek izstrādāti konkrēti instrumenti, kas ļauj skaidri noteikt, kādas kļūdas tiek izdarītas kontrolējot budžeta izpildi. Daudzos jomās ir ieviesti jauni instrumenti, un tagad mēs gaidam, līdz tie sāks darboties. Tagad ir svarīgi skaidri apzināties prioritātes, šīs prioritātes atbilstoši uh, ieviest. Tagad es vēlos norādīt Eiropas uh, parti, e, e, tautas partijas uh, grozījumus, kas skar uh, Turcijas iestāšanos, tad arī Olafa darbība par visiem šiem aspektiem ir uh, dažādi grozījumi, bet es ļoti gribētu pārtraukt, pabeigt šīs debates par Olafu attīstību. Nākamais aspekts ir saistīts ar Eiropas Savienības ārējo dienestu Šeit Eiropas Savienība mēģina risināt pasaules problēmas, tāpēc arī ārējiem dienestam ir jādarbojas ļoti efektīvi arī saskaņā ar ļoti grūtiem noteikumiem. Nākamajos mēnešos mums ir jārunā kopā ar komisiju par to, kā ārējā dienesta līdzekļi tiek piešķirti un izlietoti. Mēs šobrīd daram arī soļus uz priekšu mūsu mm, Arti ir ļoti apmierināti ar to, ka dalību valstis tagad nāk klajā ar rīcības programmu, Un šeit mēs varam meklēt arī risinājumus kopā ar sociālistiem un ar citām partijām. Daudzos gadījumos joprojām ir ļoti liels kļūdu līmenis, un šo līmeni, protams, ir nepieciešams pazemināt. Un uh, es lūdzu apstiprināt komisijas budžetu. Yeah, Lielas paldies jums par šo komentāru, saka priekšsēdētājs, un tagad lūdzu kolēģi Ines Ajala Sanders. Lūdzu. Sí, gracias, presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs šodien eh, šeit eh, skatā eh, nopietnu uzdevumu, kas attiec uz 7, 8, 9, 10 Eiropas attīstības fondu un to sadaļu, kas atbilst 2008. gadam no 10 Eiropas attīstības fonda izpildēji. Un turklāt tādā brīdī, kad notiek izmaiņas institucionālā līmenī, kā arī atsevišķas globālas katastrofas ir parādījušas to, ka Eiropas palīdzība ir svarīgāka ar katru reizi, tai ir jābūt labi koordinētai un efektīvai, kā arī caurskatāmai, lai visi pilsoņi varētu nodrošināt savu atbalstu un savu pozitīvo redzējumu šai palīdzībai. Tāpat arī mēs esam institucionāla brīdī, kad Lisabonas līguma iztenošana, izveidojot Eiropas Savienības augsto pārstāvi drošības un ārlietās, ir bijusi kā arī Tādējādi ir dubulta iespēja no vienas puses būtiski uzlabot mūsu ārējās palīdzības efektivitāti, kā arī no otras puses rodas daudz jautājumi, jo mēs saskaramies ar lieliem riskiem saistībā ar Eiropas attīstību palīdzībai tās izmantošanu un varētu būt nepieciešamas eh, pārorganizācijas, kā arī ļoti bieži ir neskaidrības lēmumu pieņemšanas līmenī. Mums vajadzētu lielāku drošību no eh, komisijas puses, lai izvairītos no visām problēmām un maksimāli drīz saņemt skaidru informāciju un konkrēti par to, kā jaunā sistēma ietekmēs attīstību palīdzībai. Pirmkārt, un saistībā ar šo periodu gribu eh, paziņot par nepieciešamību iekļaut, atkārtotu nepieciešamību eh, Eiropas attīstības fondu budžetā, budžetā lai varētu nodrošināt kontrolas caurskatāmību. Tāpēc ir nepieciešams, lai eh, komisija un kopīgi ar parlamentu paturētu uzturēt spēkā šo prasību. Tāpat arī ir svarīgi stiprināt kopīgo programmējumu, lai gūtu lielāku koncentrāciju, koordināciju darba, un mums ir nepieciešams eh, koncentrēt desmito Eiropas attīstības fondu uz ierobežotu eh, jomu skaitu, lai eh, arī varētu ļoti rūpīgi sekot attīstībai un varētu veiksmīgi sadarboties ar NVO uz vietām, kas ir ļoti efektīgi, efektīva eh, darbs. Tas nav nekas eh, neiespējams, un es domāju, ka ar komisijas atbalstu mēs to varēsim iztenot. Tāpat arī mēs eh, gribētu paust savu gandarījumu par ehm, veiksmīgo darbību, izņemot atsevišķās sadaļās, kas attiecas uz dažiem aprēķiniem. Tomēr mēs redzam nepieciešamību uzlabot eh, kļūdu novēršanu gan kompromisos, kas attiecas uz budžetu, gan uz maksājumiem. Tāpat arī mums rada liels bažas, ka vēlreiz, eh, vēl vienu reizi tiesu, eh, revīzijas palāta nevar piekļūt atskaitēm, kas attiecas uz sadarbību ar starptautiskām organizācijām. Mums ir nepieciešamas efektīvas metodas un darba kalendārs, lai varētu garantēt to, ka eh, šo, šī kopīgā finansējuma dokumentācija eh, neizpaliek eh, kontrolēji. Un ņemot vērā to, ka Eh, septītā eh, fonda slēgšana un atlikums ir pārcelts uz devīto fondu. Mēs ceram, ka komisijas pūliņi palīdzēs eh, tikt galā ar visu maksājumu noskaidrošanu. Tāpat arī mums lielas bažas rāda tas, kā lai gan ir ir bijušas diskusijas, eh, tomēr resursi 9. un 10. Eh, fondā ir bezseguma un mums ir nepieciešams eh, periodiski ziņojums to Eiropas Investīcija bankas. Paldies, kolēģis Bārts Stājs. Paldies, priekšādātāji, godātie kolēģi! Man bija jādomā par to, ko tad īsti nozīmē budžeta izpildes apstiprināšana. Tā ir publiska parlamentārā procedūra, ļoti būtiska parlamenta pārbaude attiecībā uz finanšu pārvaldību. Šeit runājam gan par Eiropas parlamentu darbību 2008. gadā, gan par citām iestādēm. Mums, kā Eiropas parlamentam, ir ļoti labs pārskats par to, kas notiek ar finanšu pārvaldību. Mums jādod atskaita pilsoņu priekšā par to, kā tiek organizēts finanses, kā notiek pār, pārvaldība, kā darbojas parlaments. Un, kolēģi, man ir tiesības zināt kas notiek ar nodokļu maksātāju naudu. Un naudas, mēs runājam par ļoti lielām naudas summām, un mēs runājam par 1,4 miljardiem eiro. Un varbūt nākamo gadu tas būs pat līdz 1,7 miljardiem pieaugs šī summa. Šīs summas ir būtiskas, un arī budžeta komitejas darbs ir ļoti nozīmīgs, jo šīs komitejas būtisks uzdevums ir pārbaudīt līdzekļu izmaksas uh, tērēšanu. Un tāpēc mums jābūt ļoti kritiskiem savā attieksmē pret budžeta kontroli Un jādomā arī par to, kā tieši parlamenta deputāti tērē šos līdzekļus, tāpēc mēs, piemēram, mainījām deputātu statusus, asis, asistentu status, un jāsaka, mums arī jāpārliecinās, ka attiecībā uz ēkām šeit Strasburā tiek piemērots atbilstīgas procedūras, lai mūsu darba ietekmu uz vidi tiktu izvērtēt atbilst, atbilstīgi, respektīvi šī mūsu ceļošana no Brisās uz Strasburu. Un tagad savas kritiskās pieejas dēļ mēs esam Ehm, konstat, esam uzlabojuši rādītājus, mūsu elektrības patēriņš 20, viss ir notiek vidē draudzīgā veidā, mums ir izdevies samazināt atkritumu daudzumu būtiski, izmantojam kompostēšanu un pārstrādāšanu. Esmu ieviesis savā ziņojumā arī jaunu koncepciju, un tas ir atkārtoti zaudējumi, atkārtot skaitējums pat eh, neliela finanšu līdzekļu ietekme var izraisīt būtisku kaitējumu šim parlamentam, un par to mums jābūt informētiem. Ļoti labi, ka 25. februārī iecēlām administrācijā risku pārvaldības direktoru un gribēju lūgt šo cilvēku arī ierasties uz attiecīgo komiteju darbu un apspriest riskus, kas šeit parlamentā pastāv un, un domāt par to, kā tos samazināt, eh, atbilstīgi izmantojot līdzekļus efektīvā veidā. Vēlamies, protams, pārskatāmību, vēlamies atklātību nodrošināt, vēlamies, lai būtu attiecīgi uzraudzības sistēma, kontrols sistēma un turklāt gribu aicināt arī visus uzņemties atbildību. Un tos, kas to nedara, tie jāpiespiež uzņemties atbildību. Es domāju, ka mums ir jā, jāapstiprina budžets 2008. gadā. Neesam konstatējuši nekādas būtiskas krāpšanas vai e, ļaunprātīgas līdzekļu izlietošanas, bet tomēr gribēju izteikt jums tādu piezīmi. Mēs varam rīkoties vēl atbildīgāk, vēl labāk. Ziņojumā centos, cenšos atspoguļot e, to, ka mums līdz 2013. gadam vajadzētu atbrīvoties no jebkāda veida pārpratumiem par šāda veida lietām tā, lai varētu pilnīgi bez kļūdām tā tad arī budžetu izpildīt un to apstiprināt. Citiem vārdiem sakot, Vēlamies dot informāciju ģenerālsekretāram un, un citiem, lai viņi varētu aizsargāties pret jebkādu veidu kritiku, kas viņiem tiek izteikti. Te tiek minēt arī vir, virkni tādu dīvainu paziņojumu. Nu, piemēram, ģenerālsekretārs sagatavoja ziņojumu pamatoties uz ģenerāldirektora ziņojumiem, bet man ir piedāvājuma alternatīvas. Domāju, ka vajadzētu uzklausīt viņus visus. Un viss šī sarežģītā valsts iepirkuma sistēma būtu jāuzlabo kopumā to vajadzētu cieši arī izpētīt, jo te pastāv būtisks riska faktors. Nu, piemēram, brīvprātīgais pensiju fonds ir otrs šāds jautājums. 120 miljonu eiro ir šai fondā. Mums jāpārliecinās, ka neizmantojam nodokļu maksātāju naudu šāda fonda vajadzībām. Kad gatavoju savu ziņojumu, centos sadarbinoties ar visiem saviem ēnu referentiem. Mums bija ļoti konstruktīvi grozījumi kopīgiem spēkiem, ko esam izstrādājuši un arī iesnieguši, un apmēram 50 grozījumu no tautas partijas, kas bija vērst uz to, lai svītrotu daļas no mana ziņojuma. Bet es tos varu skaidrot tikai ar to, ka atsevišķas parlamenta struktūras, administratīvās struktūras vēlas iejaukties deputātu darbā. Es domāju, tas diezgan nožēlojami. Bet pats kā pro-eiropietis, tāpat laikā ar kritisku pieejas, gribētu nonākt pie tādas konstruktīvas, pozitīvas pieejas budžeta apstiprināšanā un uh, attiecīgi arī ziņojuma ziņojumu pieņemt. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs, tālāk Černēckī kungam vārds. Panie Pšaviņčonsi! Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, cienījamie klātesošie, kopumā varu teikt, ka visās institūcijās, par, kuriem, par kurām mēs šodien runājam, būtiskākais jautājums ir saistīts ar, ar Tātad visa, visa komitejas, gan ombuds, gan reģiona komiteja, gan arī revīzijas palāta, kā ir Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs, tajās visās institūcijās, protams, ir ko labot. Un es nekādā gadījumā nevaru teikt, ka ideāls jau ir sasniegts. Uh, par, ar padomi parasti ir diezgan sarežģīti ir izsināt ja mēs runājam par budžeta izpildu, bieži vien tieši padomē visvairāk ir problēma. Tāpēc arī es ieteicu komisijas, eh, komitejai, budžeta kontrols komitejai par to, lai 2008. gada finanšu budžeta izpildes apstiprināšanu padomē atlikt budžeta kontrolas komitejas koordinatori tikās ar Spānijas prezidentūru, kas ir prezidējošā valsts padomē šobrīd, un teicām, ka sadarbība šobrīd turpinās diezgan pozitīvi, un ar laiku varēsim nodrošināt budžeta izpildes apstiprināšanu. Taču atbildes, ko sniedza prezidentūra, mums koordinatoriem nebija pietiekami kvalitatīvas, tāpēc arī viss politiskās grupas apstiprināja priekšlikumu, lai padomes budžeta izpildes apstiprināšana atliktu, jo joprojām ja paliek vairāk ne, neskaidri aspekti, kas ir saistīti ar ikgadējiem izdevumiem, kas ir saistīti ar ārlietu dienestu. Ir jārisina arī jautājums par administratīvo jautājumu publiskošanu un budžeta līdzekļu izlietojumu publiskošanu. Vēl viena lieta, kas manuprāt ir paradoks. Daudzi dati, ko iesniedza padome, uh, Uh, bija attiecināmi uz iepriekšējo budžetu periodu. Man šeit tas ir ļoti nopietni. Un šeit revīzijas palāta pamanīja arī nopietnas trūkumus procedūrās, un tāpēc mēs varam atbalstīt revīzijas palātas priekšlikumu, lai padome uzlabotu situāciju attiecībā uz procedūrām. Tad no vienas puses mēs pamanam, ka ir zināms progress, te pašā laikā progress nav pietiekams. Mēs esam ļoti gandarīti par to, kā ir uzsākt ārējais audīts, un mums ļoti patīk, protams, spērtie soļi, kas šobrīd notiek padomē. Kā jau teicu, mēs atkal un atkal pamanam, ka revīzijas palāta nelabprāt publicēja informāciju. Ārējais audīts teica, ka joprojām nav deklarēts visas intereses. Nauda, kas tika piešķirta revīzijas palātai, šī nauda izskatās, ka ir iztērēta pareizi, taču ne visi dokumenti mums ir piešķirti. Mūsuprāt, ir jāuzlabo arī revīzijas palātas struktūra. Nu, piemēram, varam samazināt locekļu skaitu. Tagad runāšu par ekonomikas un sociālo lietu komiteju. Tur revīzijas palāta veica audītu un šķita, ka visi rēķini un konti nokārtoti pareizi. Taču, protams, arī šeit situācija var uzlabot. Tas nozīmē, ka visi finanšu instrumenti ir jāpiemēro vienāda visās Eiropas Savienības institūcijās. Par laimi mums ir administratīvās sadarbības nolīgums starp ekonomikas un sociāla lietu komiteju un reģionu komiteju. Un ir attiecīgi standarti, kas ir saistīti ar iekšēju audītu. Šie standarti tika harmonizēti, un šeit esam ļoti gandarīti. Reģiona komitejā un Eiropas ombūdā problēma nav. Nobeigumā varu teikt, problēma, kas šobrīd mums vēl ir, ir padome. Pieturēsimies pie laika, saka priekšsēdētājs. Lielas paldies par jūsu informāciju. Mēs saņem informāciju. Mēs sakontaktējāmies ar kabineta vadītāju. Tad revīzijas palātas vadītāju. Un pārbaudījām arī mūsu pēdējo diskusiju Eiropas parlamentā 2008. un 2009. gadā revīzijas palāta mūsu diskusiju laikā nebija klāta, un arī padomu nebija klāta. Tātad revīzijas palāta un padome neat, nebija klāta tad, kad mēs diskutējām iepriekšējās reizēs par budžetu. Tāpēc arī Kaildeira konga, Kaildeira kungs teica, un viņš ir uh, revīzijas palātas vadītājs. Viņš teica, ka revīzijas palātai ir tehnisks funkcijas, un šīs funkcijas paredz, ka ir jānāk uz budžeta kontrolas komitejām, taču politiskais debatēs palāta nepiedalās plenārsēdē, piemēram. Un Kaidera kungs, palātas vadītājs, labprāt sakontaktētos ar mani, uh, tuvākajās dienās un ar lielāko prieku paskaidros, kāda ir tiesas nostāja. Neatvainojiet nevis tiesas, bet revīzijas palātas nostāja šajā jautājumā. Tātad mēs pārbaudījām, kā tas bija iepriekšējos divos gados, un arī tad viņu nebija klāt. Tā ir informācija jums, deputāti. Varbūt, ja mēs vēlamies, lai nākamreiz, nākamgad revīzijas palāta būtu klāt, mēs varam, mēs varam viņus uzaicināt. Viņi ir saņēmuši informāciju par mūsu sanāksmi, protams, bet, kā jau teicu, arī pagājuši gadu un aizpagājuši gadu klāt viņi nebija. Viņi noteikti būs klāt oktobri un novembri, jo tad viņi prezentēs savu ziņojumu. Jā, jā, jā, es redzu, redzu, ka mums ir reglamenta jautājums. Gerbrande, lūdzu. Dank u wel, voorzitter. Ik uh, kan heel. Paldies, priekšsēdētāji. Es ļoti labi varu saprast, ka šeit nav klāt revīzijas pārstāvi, bet tas, ko jūs nu pat teicām, tā, visu paskaidro, bet tas, ka padoms pārstāvi nav bijuši klāt ne šeit, ne, ne tagad, ne iepriekš, tas, nu, tas liecina par struktūrālām problēmām. Tātad tas nav tikai vienreizīgs incidents. Uh, Un tas parāda, kāda attieksme ir padomē pret Eiropas līdzekļu tērēšanu. Un, manuprāt, tas ir vēl tikai sliktāk, ka viņi nav bijuši klāt arī iepriekšējos gadus. Un tāpēc es domāju, ka šim parlamentam vajadzētu nosūtīt ļoti skaidru signālu padomē, un es arī ierosinātu to darīt atliekot šīs debates uz, par budžeta at, apstiprināšanu padomas līdzekļiem un vispār par to šodien nediskutēt. Pan, pan Čarnecki, bardzo prošu. Paldies un lūdzu Černecka kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ka jūs ļoti precīzi sniedzāt informāciju par iepriekšējiem gadiem, taču vēlos ļoti uzstājīgi pateikt, kā Lisabonas līgums, kas tagad ir spēkā, šis līgums palielina Eiropas parlamenta lomu. Līdz ar to mums tagad ir tiesības gaidīt, lai tīri praktiski, politiski padomes priekš pārstāvī būtu klāt, tieši tā kā teica mans kolēģis, jo gal galā debata ir ārkārtīgi svarīga, un Eiropas Savienības nodokļu maksātājiem šis jautājums, manuprāt, ir viens no būtiskākajiem. Tāpēc arī padomas klātnēsamībā ir absolūti nepieļaujama un varu atbalstīt arī citus deputātus, ka ja jau, pad, ja jau būtu debats attiec uz padomi, mēs varam pagaidīt, līdz viņi atbrauks. Jo šeit varam tiešām konstatēt, ka padoma nebija gatava konstruktīvi diskutēt un sadarboties, ja, piemēram, e, cits institūcijas labprāt to darīja. Un tāpēc, manuprāt, šeit viņu klātnēsamība vēlreiz pierāda, ka viņi nav gatavi konstruktīvi sadarboties. Priekšsēdētājs jāpaldies, es ļoti labi saprotu jūsu nostāju. Un tagad lūdzu Hercogs kundzi. Eh, Priekšsēdētāji, godātie kolēģi! Tad, kad mēs nodarbojamies ar budžeta izpildes apstiprināšanu, tad Eiropas parlaments uzņems pilnu atbildību par 2008. gadu. Tikko mēs apstiprinam budžetu, tad šis ir tas mirklis, kad mēs pārņemam atbildību no komisijas, no padomas, no citām iestādēm un ja, uzņemamies to uz saviem placiem. Un tāpēc šis mirklis ir ārkārtīgi nozīmīgs. Un tomēr, lai mēs varētu debatas turpināt, Mums jāatceras, ka pastāv ļoti objektīvs, eh, jo objektīvi jums, piemēram, no Spānijas šeit ļoti, ļoti grūti bija ierasties. Es pati no Azerbaidžānas braucu ar automašīnu, lai nonāktu šeit, jo biju tur uh, vizītē. Un es domāju, ka mums jādod šiem iestādēm kaut kāda veida iespēja, tātad iestādes, par kurām mēs, par kuru budžetu mēs spriežam, parādīt savu interesi un ierasties šeit un piedalīties debatēs. Tas ir tas, ko es gribēju teikt. E, dziękuję bardzo. Liels paldies, un tagad lūdzu Audī kungs. Oui, Priekšsādātāji, eh, eh, mēs esam pieraduši, ka padomas eh, sēdeklis ir tukšs. Tā no pirmā reize es vēlreiz paušu nožēlu runājot par debatēm. Es atbalstu debašu turpināšanu. Es domāju arī, ka. Uh, E, jūsu administrācijas vadībā mums nav kompetences mainīt e, darba kārtību, kas ir noteikta attiecībās plenārsē, tāpēc es atbalstu debašu turpināšanu, atkārtot paužot nožēlu par to, ka padome nav klāta. Koležanki, koledzi. Cienījamie kolēģi, šodien es noteikti kontaktēšos gan ar revīzijas palātu, kā arī ar padomi. Un ļoti skaidri pateikšu, ka nākotnē mēs gaidam, ka viņi būs klāt. Tas attiecas gan uz padome, gan revīzijas palātu. Tad, tad viņi tiek mīļi gaidīti. Personiski runāšu arī ar Sapatero kungu, kas šobrīd ir ratējušās prezidentūras vadītājs. Un tas nozīmē, ka šodien es risināšu jautājumus ar nākotnes perspektīvu. Nu, redziet, nu, te brīnums ir noticis. Cienījamie kolēģi, mēs tagad runājam par to, ka esam ārkārtīgi spēcīgi kļuvuši pēc Lisabonas līguma un stipri, mums milzīga vāra. Jūs redzat, dažas minūtes un padomi ir klāts. Lielas paldies par ierašanos, uh, valsts sekretāra kungs, kas ir prezidējošās valsts vadītājs. Un es sakontaktēšos arī ar revīzijas palātas vadītāju un teikt, ka viņiem ir jābūt klāt, kad mēs debatējam par viņiem. Tas attiecas pilnīgi visām institūcijām. Tad šodien sakontaktēšos ar visiem. Lielas paldies, turpinam darbu! Nu, lūdzu, pieturēsimies pie atvēlētā laika, un tagad lūdzu Veronika Matjā. Merci, monsieur le président. Monsieur... Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs, um, valsts sekretāra kungs. Esmu gandarīti eh, redzēt šeit un uzstāties jūs klātbūtnēs, jūs sveicu. Un eh, no 2000 līdz 2010 gadam mēs redzam, ka par 70% ir pieaugusi kom, kopienas kvota decentralizētām aģentūrām. Tā ir pieaugusi no 95 līdz 160 uh, eh, miljoniem eiro. 2000. gadā bija 1200 eh, aptuveni strādājošo šobrīd. Uh, 4700. Šie skaitļi neņem vērā Eiropas aģentūru rekonstrukcija, kas tiks slēgta 2008. gadā. Un Eh, mēs eh, veicām pēdējo budžeta, eh, pagājušo, pagājušā nedēļā budžeta izpildi. Šajā periodā no 2000 līdz 2010. gadam Eiropas Savienībai bija ļoti daudz izaicinājumu. Pirmkārt, divas paplašināšanās 2004. un 2007. gadā, 12 jaunas dalība valstis, tālāk tādas prioritāras jomas kā profesionāla sagatavošana, imigrācija, gaisa transporta drošība un citas. Un šajā sekurā decentralizētās aģentūras, kas tika izveidotas, izveidotas, lai varētu reaģēt uz specifiskām vajadzībām, ir snieguši savu devumu Eiropas Savienības attīstībai. Tāpat arī dalību valstīm ir cieši jāsadarbojas par, starp, par šiem jautājumiem, un aģentūrām ir privileģēta struktūra eh, šīm darbībām E, tā, tajā pašā laikā šīs aģentūras tuvina Eiropu pilsoņiem un dod iespēju decentralizēt zināmā līmenī kopienas aktivitātes. E, e, šīm aģentūrām uzdoto darbu skaits tomēr uzliek institūcijām par pienākumu sekot budžeta izpildēji. Un parlamentā budžeta kontrolas komiteja, tāpat arī Eh, tāpat arī citas institūcijas ir jāstiprina, lai varētu palīdzēt darbā šīm aģentūrām. Tomēr tas neatbrīvo aģentūras no pienākuma ievērot noteikumus. Runājot par 2008. gada izpildi, es gribu atgādināt problēmu, ar kuru saskaras ļoti daudzas problēmas. Eh, eh, ļoti grūtas procedūras tirgu un publisko iepirkumu jomā, kredītu jomā, cilvēku resursu jomā, kā arī e, e, skaidru mērķu trūkums. Mēs redzam, ka neraugoties uz aģentūru stiprināšanu, tomēr ļoti grūti ir atsevišķām aģentūrām piemērot finanšu regulējumu, ņemot vērā to apjomu. Vismazākās aģentūras saskars ar vislielākajām grūtībām īstenot visas procedūras, kas ir noteiktas kopienas regulējumos. Un tāpēc es gribētu aicināt izveidot starpinstitūciju darba grupu, lai šī pati problēma neatkārtotos katru gadu. E, tomēr šīs grūtības e, neapgrūtina vienošanos 2008. gada budžeta izpildēji. Eiropas e, Eh, aģentūras SEPO, lai gan mēs uzlabojam, eh, vērojam situācijas uzlabošanu salīdzinājumā ar 2007. gadu, tomēr mēs redzam, ka netiek piemērot finanšu un administratīvie noteikumi. Tāpēc mēs eh, piedāvājam budžeta izpildu ziņojumu. Un noslēgumā es gribētu uh, Eh, pasvītrot atsevišķu aģentūru pieliktos pūliņus, lai uzlabotu savu pārvaldību. Atsevišķas ir gājušas tālāk un izveidojušas noteikumus, kas ir apsveicami. Es gribētu nosaukt tikai dažus. Piemēram, EFSA, kas ļoti e, veiksmīgi strādāja aģentūra koordinēšanā, iz, ir izveidojusi risku izvērtēšanas procesu, tāpat arī vidas aģentūru, kas ir izveidojusi savu pārvaldes struktūru. Un Eiropas E, darba apstākļu uzlabošanas fonds. Jā, priekšsēdētāji, es tūlīt beidzu savu uzstāšanos. Un noslēgumā es aicinu aģentūrām pieturēties pie šīs līnijas. Paldies! Paldies, e, referente, paldies par ziņojumu un runu. Un tagad es gribētu lūgt komisijai. E, komisāram Algirda Šemetas izteikties. Lūdzu. You, Paldies, priekšsādātāji. Priekšsādātāji, ministra kungs, referenti, godātie deputāti. Gribēju pateikties budžeta kontrolas komitejai un it īpaši referentam Liberatskī kungam, kā arī viņa līdzreferentiem par šiem ziņojumiem, ko viņi sagatavoja. Un paldies par rekomendācijām nodrošināt komisijas budžeta izpildes apstiprināšanu 2008. gadam gribēju pateikties arī Ajels Senders skundzei par viņas ziņojumu attiecībā uz Eiropas attīstības fonda līdzekļu izmantošanu. Mēs jau kundzei tāpat par visaptrošo analīzi attiecībā uz aģentūrām. 2008. gada budžeta apstiprināšanas procedūra šobrīd nonāk pie tā noslēguma. Tas bija ļoti intensīvs per darba periods, un tas arī parādīja iespējas sākt jaunu konstruktīvu dialogu starp mūsu iestādēm. tas, ka nonākam pie revizijas palātas atzinuma bez piezīmēm, tas bija šīs komisijas kolēģijas kopējais mērķis un domāju, ka lūk, to skaidri arī demonstrējām mūsu nesenajos centienos. Progress šobrīd jau tiek gūts vienkāršošanas pasākumos, tiek veidots labāks pārvaldības sistēmas 2007. līdz 2013. gada plān, plānošanas periodam ir rīc, izveidot rīcības plāni, kuriem būs pilnīgi noteikti pozitīva ietekma uz līdzekļu izmantošanas efektivitāti. Būtiskas pārmaiņas būs iespējams tad, kad tiks eh, sat, veidots jaunās programmas finanšu periodu ietvaros, kur šobrīd tiek gatavots. To mērķis būs labāk salīdzvarot eh, pieļaujamības kristē, kritērijus, izmaksu kontroli un izdevumu un kvalitāti. Kopā ar saviem kolēģiem eh, vēlamies eh, pateikties jums par šo budžeta apstiprināšanu. Vēlamies turklāt pātrināt eh, iepriekšējos gados īstenoto procedūru straujumu, lai Eiropas budžets tiktu efektīvāk pārvaldīts lai varētu informēt visas iedrastās puses un lai nodrošinātu pilnu pārskatāmību un atskaitīšanās spēju. Cieša un intensīva sadarbības starp komisiju un parlamentu ir ārkārtīgi būtiska, lai šo procesu pātrinātu. Un tomēr mēs visi zinām, ka nepietiks ar to vien, ka pātrināsim šo procedūru šeit uz vietas, lai gūtu panākums, mums ir vajadzīga arī jauna partnerība ar visām interesētajām pusēm. Tostarp eh, aktīvi jālīdzdarbojas arī dalību valstīm un, protams, revīzijas palātē. Komisija tomēr negaidīs līdz brīdim, kamēr tik notiks grozījumi finanšu regulā. E, komisija grasās aicināt dalību valstu varas iestādes pilnībā uzņemties atbildību tā, kā, paredz, tā kā tas paredzēts Lisabonas līgumā un jau iepriekš uzsākt tādus pasākums, kas ļautu uzlabot, uzlabot finanšu pārvaldību. Es turklāt arī uzskatu, ka revīzijas pārlātai ir būtiska loma uzstājot uz savu objektīvo vērtējumu par komisijas finanšu pārvaldību jebkāda veida eh, jomu sadalīšana pa sektoriem mainīsies, jo budžets tiks, eh, tiek sadalīts šobrīd vēl vairāk atsevišķos sektoros. Uh, Komisija atzinīgi vērtētu, ja revīzijas palāta tuvākajā laikā varētu nodrošināt atšķirīgu attieksmi pret dažādām jomām, kur ir atšķirīga, atšķirīgs konteksts, un tādā veidā varētu dot pievienoto vērtību, pielāgojot kontrolas sistēmas, tās sistēmas, kas tika ieviesas 2007. gadā ar jauniem tiesību aktiem. Es turklāt arī ceru, ka tad, kad li, li, līdzlē, budžeta līdzlēmāji lems par pieļaujamo kļūdas līmeni, revīzijas palāta ņem šo jauno koncepciju vērā un attiecīgi to arī piemēros savā darbā. Kā lūgta, komisija sagatavos un nosūtīs parlamentam jauno darba kārtību līdz div, no 2010. gada uz priekšu. Komisija vēlas eh, lūgt visus iesaistītās puses ātrāk eh, samazināt šos pieļaujamo kļūdu līmeņus, tā lai vairāk kā, vairāk kā 80% no budžeta varētu saņemt zaļo gaismu, tātad bezkļūdas īstenošana turpmākajā laikā. Mūsu kopējais mērķis ir uzlabot finanšu pārvaldību un aizsargāt Eiropas Savienības finanšu intereses, un šis mērķis būs arī mūsu darba kārtības pašos pamatos, un to jūs saņemsiet jau nākam mēnesim. Jūs apsvērumi, ko paudāt 2000, par 2008. gada budžeta izpildi, pilnīgi noteikti tiks ņemti vērā. Ar nepacietību gaidu turpināt šo konstruktīvo dialogu un diskusijas šodien. Dziękuję bardzo. Paldies, komisāra kungs. Paldies par to, kas niedzēt mums informāciju par komisijas nostāju. Un tagad runās parlamentāro komiteju vadītāji un pārstāvji. Un sāksim ar Mihailu Geleru. Paldies, priekšsēdētāji! 2008. gada budžetā tika izmaksāti aptuveni 5 miljārdi eiro. Un ja mēs tagad skatāmies uz to gadu, tad varam redzēt, kā 4. kategorijā trūka finansējuma. Uh, revīzijas palāta teica, ka komisijas jomā attiecībā uz ārēju palīdzību, attīstības palīdzību tikai daļēji bija panākta efektivitāte. Komisija norāda uz to, ka šeit uh, revīzijas palāta skatās tikai viena gada griezuma, bet savukārt lielākoties programmas darbojas vairāku gadu griezumā. Es pats personiski uzskatu, lai uh, Eh, mēs konstatētu, ka revīzijas palāta nerunā par to, ka ir notikusi krāpniecība vai arī eh, apzināti uh, nauda tika izlietota nepareizi. Šeit, protams, ir trūkums, kas ir saistīta ar dokumentu nesniegšanu laikā, un daudzos gadījumos tieši tādēļ nav efektīva budžeta līdzekļu izlietošana. Tas, protams, var nozīmēt arī mūsu ārējas politikas neefektivitāti. Eh, daudzās jomās mēs pat varam uzslavēt komisiju attīstības un, at un paplašināšanas politikas jomā. Ir jādarbojas likuma normu ietvaros. Piemēram, īpašajā ziņojumā par Turciju ir norāde uz to, ka šeit vismaz daļēji uh, labāk tiek izlietot līdzekļi sākot ar 2007. gadu. Šeit ir nepieciešams saņemt pareizi informāciju par to, kā uh, naudas līdzekļus saņēmēji izlieto šos līdzekļus, vai viņi darbojas pietiekami efektīvi un ar atbildības sejo, tikai tad mēs varēsim būt efektīvi no savas puses. Tāpēc arī nākamajās uh, budžeta ietveros ir nepieciešams uzlabot uh, budžeta kontroli, tas attiecās arī uz ārlietu dienestu. Kopumā es varu atbalstīt 2008. gada budžeta izpildes apstiprināšanu. Paldies! Vielen Dank, Herr Kollege Gala, als nächstes. Liels paldies, un tagad lūdzu Greslers kundze, jums ir divas minūtes. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, cienījamie kolēģi, šorīt bija diezgan interesants rīts, un īstenībā es gribēju teikt kaut ko citu, bet, eh, eh, manuprāt, ir jāpievēršas tam, kas noticis šodien, tieši šodien. Tagad mēs saskaramies ar faktu, ka ka budžeta izpilde netiek ņemta vērā un netiek, nav nopietnas attieksmes, jo vienīgais principā, kas ir klāta, ir komisija, viņi ir nopietni sagatavojušies, viņiem tiek vērsti konkrēti jautājumi, savukārt citām institūcijām uh, viņu atbildība par budžeta izpildi nav atrisināta likum, likumā. Un es domāju, ka nebūtu pareizi, ka komisija ir vienīgā institūcija, kas ir klāt. Un tad nākamgad būs atkal tas pats, ka atkal būs institūcijas, kas pateiks, uz kam mums vajag braukt uz parlamentu. Šobrīd, protams, padome ir izdarījusi ļoti pareizi, jo tā ir klāt. Pagājušajā gadā Zviedrijas prezidentūra arī bijusi klāt, bet, manuprāt, ir būtiski. Uh, šeit pieminēt, ka mēs runājam par fundamentālām tiesībām, kas ir saistīts ar budžets izpildi, un tāpēc šeit ir jārunā arī par to, lai ārlietu dienas nekļūtu par atsevišķu institūciju, tad mums vairs nebūs nekādas kontroles. Vēl viena institūcija, kas ir klāt, protams, ir parlaments, un esmu ļoti gandarīta par to, ka parlamenta vadītājs ir gatavs aizstāvēt mūsu tiesības. Ja mums ir tiesības apstiprināt budžeta izpildi, tad ko mēs varam panākt, ja mēs šīs tiesības neizmantojam nopietni. Tāpēc mums visiem ir nepieciešams ļoti nopietni padomāt, ko mēs darīsim ar šīm tiesībām un kā mēs izlietosim tās. Tagad es vēlos uzrunāt padome. Padome ir kļuvusi par īpašu institūciju saskaņā ar Lisabonas līgumu un arī padomas vadītājs ir ievēlēts. Tas nozīmē, ka mums ir jānodrošina uh, visu dienestu uh, juridisko statusu, un es vēlos, protams, sirsnīgi pateikties par to, ka jūs esat klāt. Lielas paldies Grēslers kundzei, un tagad lūdzu Haugas kundze, jums ir viena minūte. Paldies priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Runājuši tikai par vienu vienīgo jautājumu, kas, manuprāt, ir skandalos. Mēs šeit runājam par ICDC, e kas atrodas Stokholmā, kas ir uh, slimību prevencijas aģentūra. Kopš 2005. gada kvalificēti cilvēki strādā ļoti negatīvā gaisotnē. Līdz šīm Zviedrijas prezidentūra nav noslēgusi sadarbības līgumu par mītnes zemes pienākumiem, taču Zviedrija ļoti gribēja šo prevencijas prevencijas uh, centru. Viņi joprojām nav saņēmuši, piemēram, darbinieki joprojām nav saņēmuši personas kodus, un sanāk, ka uh, viņiem ir ļoti grūta situācija. Piemēram, viņiem dzimst bērni, Zviedrijā dzimst bērni, un šie bērni nevar te, netiek reģistrēti. Tad arī uh, Eh, cilvēki nevar noslēgt īres līgumus tieši tādēļ, ka viņiem nav personas koda. Viņi nevar doties uz slimnīcu, ja viņiem nav personas koda. Viņi nevar pieaicināt savus uh, ģimenes locekļus, kuri varētu strādāt uh, Zviedrijā. Es varu šo sarakstu turpināt. Sanāk, ka cilvēkiem tiek liektas pamattiesības vienkārši tādēļ, ka viņiem nepaveicās, ka viņi strādā Zviedrijā, Eiropas Savienības aģentūrā. Tad rezultātā lūgumrakstu komiteja risināja šo jautājumu, un es teikšu, ka šī situācija ir ļoti nopietna. Liels paldies Haugas kundzei, un tagad lūdzu Fandekamp, jums ir divas minūtes. Meneer de voorzitter, dank u zeer. Paldies, priekšsādātāji. iekšējā tirgus komitejā runājot par budžetu 2008. gadu, mums nebija īpaši daudz ko teikt. Šai komitejā mēs izskatījām ziņojumus. Un, jāsaka, ziņojumi ļoti lielā mērā izskaidroja pašreizējo situāciju. Hm, daudzās jomās pietrūka finansējumu, būtiski pietrūka finansējumu. Bet, nu, domāju, ka tas tiks labots 2009. Un gadā un šogad. Un tomēr gribētu uzsvērt īpaši attiecībā uz komisāru, ka budžets ir jāizmanto atbilstīgi. Ja budžets ir paredzēts, tad tādā gadījumā šie līdzekļi ir atbildīgi arī jāiztērē. Šobrīd nav pietiekami daudz informācijas par šādu līdzekļu tērēšanu. Nu, gribēju izteikt komentāru par pakalpojumu direktīvu, kas stājās spēkā 2009. gada decembrī. Tā visa rezultātā Eiropas Savienībā mums būs vajadzīga informācija par konkrētām niansēm. Vēl viens punkts, priekšsēdētāji ir saistīts ar muitas inspekcijām, kas tiek īstenotas dalību valstīs. Nu, varbūt tas nav jautājums, kas mums jāapspriež šeit, eh, plenārsēdē, bet dalību valstis, jāsaka, šīs inspekcijas neveic pietiekami lielā apmērā un gribētu aicināt komisiju sazināties ar dalību valstīm un šo jautājumu izpētīt. Ir vajadzīgs atbilstīgi inspicēt visus imports, kas ienāk Eiropas Savienībā. Kā jau virkni kolēģi teica un arī komisārs pats kā teica, uh, budžeta noteikumi atsevišķās jomās ir ārkārtīgi sarežģīti. Un tas savukārt nozīmē, ka, piemēram, inspekcijas mehānismi arī ir sarežģīti. Un tāpēc gribētu aicināt vienkāršot tieši šo jomu, bet, nu, protams, arī citas jomas noteikti, citu jomu noteikumus. Paldies, tālāk došu vārdu Aijala Senders kundzei uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pirmo daļu uzdot kā reglamenta jautājumu, jo es gribēju jautāt, vai pirms debašu beigām mēs varētu zināt, vai parlaments ir uzaicinājis gan revizijas palātu, gan padomu šīm debatēm, un es gribētu eh, arī, lai manā rīcībā būtu dokumentācija, un arī eh, pagājušajā gadā, kad tika teikts, ka eh, Zviedrijas prezidentūra bija klāt, vai tā bija pie budžeta izpildes, un es saprotu, ka ir jau ieslēgts skaitītājs attiecībā uz man uzstāšanos mm, par budžeta izpildi. Pirmkārt, mēs gribētu paust gandarījumu attiecībā uz mm, maksājumiem, kas bija velstīti mm, Transeiropas tīkliem, kas ir sasnieguši praktiski 100%. Mums ir nepieciešams, lai tiktu garantēts adekvāts finansējums no nacionālajiem budžetiem, un eh, parlaments vienmēr ir atbalstījis finansējumu tīkliem, kā arī domāju, ka 2010. gadā finansējuma pārskatējums eh, būs eh, noderīga iespēja. Tāpat arī mēs gribam paust gandarījumu par uh, regularitāte attiecībā uz eh, Transeiropas eh, tīklu izstenošanu, lai gan mēs, protams, eh, esam nobažījušies attiecībā uz augsto kadru mainību. Tomēr mēs domājam, ka šeit tiks panākts pozitīvas pārmaiņas. Tomēr mēs paužam bažas arī pār nepietiekam kredītu izmantošanu attiecībā uz transporta struktūrām un domājam, ka Eh, pārāk maz kredīti tiek izmantot attiecībā uz eh, pasažieru tiesību īstenošanu. Un mēs paužam nožēlu par to, ka nav pietiekami datu par turismu un par Galileo, izmanto, un Galileo izmantošanu vēl aizvien kavējas. Paldies! Liels paldies, Aijala Sanders kundze! Un tagad lūdzu Odīkungs. Es eh, Eh, priekšsēdētāji, vispirms gribēju apsveikt eh, padomi un ministra klātbūtni, bet man šķiet priekšsēdētāji, ka eh, parasti pēc tam, kā izsakās komisija, izsakās padome. Un padomu vienmēr izteikusies pirms politiskajām debatēm, un būtu interesanti uzklausīt uh, komisijas uh, eh, padomas viedokli attiecībā uz referentu pozīciju. Mēs ar padomi aprunāsimies par to, vai viņi gribētu tagad uzstāties. Bet tagad lūdzu, Sorjana kungs, jums ir divas minūtes. Köszönöm a szót, elnök úr. Az árszámadás jogi aktus, és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 Protams, budžeta izpildes apstiprināšana tā ir juridiska procedūra. Reģionālās kom attīstības komitejas vārdā gribēju teikt, ka mums nav nekāda iemesla, kāpēc lai neapstiprinātu budžetu par 2008. gadu. Tāpat laikā mēs, protams, zinām, ka tas ir arī politisks situācijas vērtējums. Vēlamies noskaidrot, vai esam sasnieguši tos mēģus, ko noteicām sev 2008. gadam. Un turklāt, vai mēs saņēmām atbilstīgu vērtību par tiem līdzekļiem, ko iztērējam. Izvērtējot kohēzijas politiku, uh, Eh, nonācām pie tā, ka saistībā ar šo komiteju pastāv vairāk pārpratumu. Gribēju jūs uzmanību vērst uz faktu, ka kļūda nevienmēr nozīmē krāpšanu. Un es domāju, ka kritika varbūt reizēm eh, pārāk lielu uzmanību pievērš eh, kļūdām. Protams, jāuzklājas kritika no revīzijas palāca un tam līdzīgi, bet, lai ieliktu šo visu kontekstā, gribu jums atgādināt, ka mums nav standarta uh, rādītāji. Mums nav visādas vienotas kopējas metodoloģijas, ko izmantot šādos gadījumos attiecībā, piemēram, uz absorpcijas uzņemtas eh, kapacitāte un citiem rādītājiem. Un tas savukārt ir vajadzīgs, ja vēlamies izvērtēt kohēzijas politiku nākotnē. 2008. gadam, ja skatāmies uz izdevumiem, tad tikai 32% no izdevumiem nāca no šī plānošanas cikla. Pārējie līdzekļi tika, tērā, tika tērēti jau 2008. gadā un pirms tam, un tāpēc mums ir ārkārtīgi grūti izvērtēt, cik lielā mērā šis jaunais cikls ir darbojies veiksmīgi. 2008. gadā nevaram pateikt tik skaidri, kā tas ir noticis. Un atsevišķās valstīs, piemēram, 32% šeit 32 pat ir pārs, pārsnieki ir bijuši būtiski skavēšanās gan komisijā, gan parlamentā. Mēs esam nākuši klējā ar priekšlikumiem par krīzes risināšanu. Jau kopš 2008. gada mēs esam nākuši klējā ar priekšlikumiem, lai procedūru vienkāršot. Bet kas tad ir noticis? Faktiski mēs esam centušies uzlabot situāciju no mūsu puses, bet kas notiek ar dalību valstīm? Manuprāt, šobrīd ir viņu kārta uzlabot un vienkāršot procedūras. Daņ. Herr Kollege. Paldies, Soriena kungs, un tagad lūdzu Lopes Agilar. Herr Kollege Lopes Agilar ist nicht anwesend, dann. Lopes Agilar nav klāt, līdz ar to Baueras kundze jums ir divas minūtes. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy az Európai Unió működéséről. Paldies! Gribēju atgādināt, ka Eiropas Savienībai ir vienošanās par to, kā norisinās tās darbība, un 8 punktā tiek runāts arī par līdztiesību. Tas ir viens no pam, pamatprincipiem Eiropas Savienībā, un lai kad arī mēs neīstenot Eiropas rīcību, šis jautājums mums būtu jāpaturprātā. Tāpēc arī tad, kad skatījāmies uz budžeta īstenošanu un izpildu un tā apstiprināšanu, arī šajā gadījumā mums jāspēj pierādīt, ka ir īstenots dzimuma līdztiesības princips. Nu, un, protams, šai gadījumā ir vairāk priekšnoteikumu. Pirmām kārtām mums jāpārliecinās, ka ir pieejama attiecīgi statistiskie dati par to, kā līdzekļi tērēti šādu principu īstenošanai. Un, diemžēl, mums jāatzīmē fakts šai saistībā, ka neskatoties uz visiem centieniem, ko esam izdarījuši, šādi dati, diemžēl, nav pieejami. Un šie dati līdz ar to datu trūkums neļauj mums detalizēt izvērtēt situāciju par to, kā līdzekļi ir tērēti virknē jomu, piemēram, tādās jomās, kur mums ir problēmas ar diskrimināciju. Un mēs tāpēc grib, mūs aicina cīnīties pret diskrimināciju. Sociālais fonds ir viens no šādiem piemēriem. Un vēl viens tāds sāpīgs punkts, ko gribētu pieminēt priekšēdētāji, jūs man to ļausiet, ir Eiropas vienlīdzīgo attiecību uh, institūts. Tā izveida tiek aizkavēta. Šim institūtam darbs bija jāsāk jau 2008. gadā. Diemžēl šobrīd izskatās, ka institūts oficiāli atvērsies tikai šī gada jūnijā. Aizkavēšanās ir milzīga, manuprāt, un tas, manuprāt, norāda uz virkni problēmu. Un to starp arī budžeta problēmām Ir virknes, virkne daudzgadīgu programmu, kas izveidotas, kas šobrīd funkcionē. Vidusposma pārskats paredzēts šogad, 2010. gadā, un to ņemot vērā gribētu lūgt komisāram eh, izstrādāt uzraudzības sistēmu. Tādu sistēmu, kas ļautu mums apskatīt atsevišķas budžeta līnijas un posteņas un kategorijas eh, jau pirm, pirms eh, nonākam pie šī ziņojuma. Tā, lai pārliecinātos, ka šie līdzekļi tiešām tiek tērēt attiecīgiem mērķiem. Tā, lai nebūtu šai budžeta sistēmā tādi, nu, net, netaisnīgi līdzsvar trūkumi. Paldies, nākamais runātājs Mičelkungs, vienu minūti. Paldies, no attīstības perspektīvas skatoties, budžeta izpildes apstiprināšana ir ļoti svarīga, jo tas ļauj nodokļu maksātājiem pārliecināties, ka līdzekļi tiek tārēti efektīvi. Un pārlie, mēs varam pārliecināties, ka attīstības palīdzība, ko sniedzam attīstības valstīm, arī tiek izmantot efektīvi. efektīvi. Un tāpēc budžets ir jāizmanto. Mums jāizmanto ne tik daudz lab, vairāk līdzekļu, kā šie līdzekļi jāizmanto efektīvāk. Mums ir jāveido vietēji līmeņa risinājumi, jādod iedzīvotājiem attīstības, attīstības pasaulē pašiem veicināt savu attīstību un izaugsmi. Piemēram, mēs varam veicināt zemes iegādāšanos ģimenēs un kopienās Tūkstošiem sieviešu katru gadu mirst, eh, dzemdējot bērnus, joprojām ir problēmas ar malāriju, ar slimībām, kur, pret kurām varam cīnīties. Ir vairāk nekā miljards analfabētu attīstības valstīs, un tieši tāpēc mums ir zināmi noteikti vērķi, respektīvi, ka 20% no izdevumiem eh, šai gadījumā tiek paredzēti izglītībai un veselībai. Un man ļoti interesētu redzēt, vai esam šos mērķus sasnieguši. Katreiz, kad dodos uz attīstības valstīm, es sastopu cilvēkus, kas vēl spējīgs rīkoties. Tie ir jauni cilvēki, kas ir spēju pilni, un viņiem ir jādod iespējas, jādod mudi, pamudinājums uzsākt savus biznestus, gūt izglītību, un tieši tāpēc parlaments padomu komisija vienojās par šiem mērķiem, bet tagad mums jāpārliecinās, ka šie mērķi tiek arī sasniegti priekšādātāja kungs. Gribu teikt pāris, tais pāris sekundēs, kas man vēl palikušas, ka, manuprāt, Viens no veidiem, kā cilvēkus atbrīvot no nabadzības, ar ko tie sastopas, ir veikt investīcijas uh, Eh, īpašuma zemes iegādāšanas eh, procesos attīstības valstīs. Manā valstī tas tieši tāpat notika 18. un 19. gadsimtam, kā jūs zinat, kā īrija bija sašķelta, tāpēc, ka, un, un toreiz attīstība sākās ar to, ka uh, veiksmīgākiem cilvēkiem tika piešķirta zemes gabala, un tieši tā viņi varēja palīdzēt vei, virzīt uz priekšu attīstību. Un tas mums būtu jādara arī attiecībā uz attīstības valstīm. Lielas paldies Mičāl kungam! Līdz ar to komite pārstāvi būs beiguši uzstāties un pārējiem tālāk pie partiju pārstāvjiem. Vispirms Itāls kungs tautas partijas vārdā uz trim minūtēm. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan... Paldies. Pirmām kārtām es gribētu pateikties padomē par to, ka viņi pievienojās mums šais debatēs. Nu, protams, ka tieši uz viņu pleciem guļas lielākā atbildība par to, kā mēs izmantojam līdzekļus. Un tāpēc ļoti būtiski, lai mēs arī sadarbotos attiecīgi. Gribu attiecībā uz parlamentu līdzakļiem gribu pateikties tās kungam par lielisko sadarbību strādājot pie ziņojuma. Pamata idejas, ko viņš pauda šai ziņojumā, bija tādas, ka parlamentam ir jābūt gan atklātam, pārskatāmam, atvērtam, uh, un tam jācīnās pret jebkādu veidu skandāliem attiecībā uz līdzekļu izmantošanu. Jābūt ļoti uzmanīgiem, nedrīkst līdzekļus izmantot ļaunprātīgi, un jebkāda veida šāda rīcība būtu jāapkaro. Tā gal galā nav parlamenta nauda, tā ir nodokļu maksātāja nauda, un tieši tāpēc mums ļoti atklāti jārīkojas ar to. Tam jā, visam jānotiek ļoti pārskatām, un mums, protams, jāuzņems gala atbildība par šo līdzekļu tērēšanu. Ziņojumā iekļauti ļoti labi principi, Mana grupa uzskata, ka mums ir tomēr vajadzīgs tāds kompaktāks, īsāks ziņojums. Varbūt no šī ziņojuma varētu tomēr virkne lietu svītrot un pievērsties vairāk tādām praktiskām, būtiskām lietām, ja vēlamies efektīvi darīt savu darbu. Jo gal galā galvenais mūsu darbs ir likumdošanas darbs. Nu, piemēram, parlamenta ēku politika, zemes politika. Šajos jautājumos, manuprāt, ziņojumā iespējams veikt uzlabojumus. Mēs jau zinām, kur pastāv problēmas, un šīs problēmas tiek risināts un apspriestas. Bet šķiet, ka nu, mēs jau pāris gadus kavējamies ar šīm diskusijām. Un gal galā pienāca laiks dot arī atbildes, ne tikai uzdot jautājumus. Parlamentam ir izdevies sakārtot deputātu un asistentu nolikumu, uh, un tas ir ļoti labs solis pareizajā virzienā, bet ir jādara vēl daudz kas vairāk. Piemēram, jārisina šis jautājums ar problemātisko nokļūšanu Strasbūrā. Nu, piemēram, eh, visu šī lidošana šurp un turpu. Uh, ir jau viegli vispirms doties uz Briselu un pēc tam no turienes tālāk, bet eh, tas taču mm, viss maksā naudu. Varbūt labāk būtu no Strasbūras doties tieši mājup. Nu, man, piemēram, jānokļūst uz savu pilsētu Turku, uz Somiju, un man jāsaka, ir vajadzīga vesela diena, lai es nokļūtu mājās pēc Strasbūras. Nu, tāpēc eh, viss šie transportēšana ir ārkārtīgi sarežģīti grūti pildīt mūsu pienākumus šeit Strasbūrā, ja visa nokļūšana šeit saistīta ar tādām problēmām. Uh, tas pats, es domāju, saistīts ar tiem, kas ierodas šeit no Romas un Atēnām un citām pilsētām. Un es domāju, ka šeit mēs varētu vēl būtiski piestrādāt pie situācijas uzlabošanas. Lielas paldies par uzmanību. Paldies, Itala. Kungam tagad lūdzu Hercogas kundzi, jums ir divas minūtes. Kedves képviselőtársaim! Kas... Priekšādātā godātie deputāti! Gribēju iesākumā teikt paldies Stāse kungam, revīzijas palātai, kas ir paveikuši izcilu darbu, tas ir bijis pamatīgs darbs, un tas ļauj mums uzmanīgi skatīties uz 2008. gada budžeta līdzekļu tērēšanu. Es turklāt gribētu pateikties arī saviem parlamentu kolēģiem, kas iesnieguši grozījumus ar mērķi uzlabot šos dokumentus. Ja ņemam vērā faktus, tad es domāju, ka mēs visi esam vienisprāts lielākoties. Lielākās domstarpības, manuprāt, izriet no tā, kā uzlabot pašreizējo situāciju. Šeit viedokļi ir dažādi. Mēs balsosim drīz par budžeta izpildes apstiprināšanu, mēs esam vēlēti Eiropas parlamentu deputāte, un mums, protams, pilnībā jāuzņems arī juridiskā atbildība par 2008. gada budžetu un to, kādā veidā budžeta līdzekļi tika tērēti. Mēs to darām pilsoņu vārdā. Parlaments ir saņēmis līdzekļus, daļa no šī šīm līdzekļiem ir pērēts saskaņā ar noteikumiem un politikas mērķiem, ko esam noteikuši. Mums jāpārliecinās, ka tas attiec uz visiem līdzekļiem. Šobrīd finanšu krīzes laikā atcerēsimies, ka tā ietekmē visus mūsu pilsoņus. Un ļoti svarīgi tāpēc atskaitīties, kā tērējam nodokļu maksātāju naudu. Un varbūt mums pat lielākas prasības jāuzstāda prašiem pret sevi nekā pret citiem. Tas ir tāds godīguma jautājums. Un mums ir jāsaglabā uzticēšanās pilsoņu acīs. Un es domāju, šobrīd būtu svarīgi atcerēties, ka tā kontrola kontroli, ko īstenojam pār līdzekļiem, šobrīd pat par sevi nav pietiekama. Mums ir jāspēj arī garantēt, ka līdzekļi tiek tērēti saprātīgā, gudrā veidā. Un šī kontrola pilnīgi noteikti būs iespējama tikai tad, ja mums būs izveidots arī iekšējās revīzijas sistēmas, kas visas būs konsolidētas un atbildīgas. Mēs sociāli uzskatām, ka tas ir galvenais šī jautājuma punkts. Un pie tā arī mums vajadzētu pieturēties, kas attiecas uz iekšējo revīziju, jeb iekšējo kontroli, kas jau pastāv virknē iestējuši. Šī struktūra struktūras būtu jāstiprina. Profilaks ir daudz labāka nekā pēc tam veikt ārstēšanās. Mums ir jāveic atbilstīga iekšēja kontrola, tas ir ļoti svarīgs aspekts. Arī tad, ja vēlamies nodrošināt pārvaldības neatkarību, mums ir jāpievērš konkrētiem faktiem, mums ir vairāk jāpie, jāsaskaņo savu darbību bez starptautiskajiem grāmatvedības standartiem un tā tālāk. Bet, protams, kontrola pati par sevi arī nenodrošina. Uh, uh atbilstīgu līdzekļu tērēšanu. Jau 2009. gadam esam veikuši virkni uzlabojumu. Ja runājam par iekšējo revīziju un iekšējās revīzijas sistēmu, tad, lai kāda nebūtu arī tās struktūra, tā nekad nevar būt perfekta. Jo, protams, vienmēr tā ir cilvēku rokās un pastāv cilvēciskā kļūda. Tāpēc ir vajadzīga budžeta kontrolas komiteja, kas īsteno savu darbu. Mēs gribam atbalstīt visus priekšlikumus, kas ļautu mums uzstādīt tādus mērķus, kas ir reāli sasniedzami, bet gribam atteikties no visa, kas situāciju padarītu neskaidrāku, miglaināku un uh, neļauj tik skaidri konstatēt jautājumus. Mēs esam saņēmuši priekšlikumus no virkne politisko grupu, kur tiek runāts par to, ka vajadzētu samazināt neatkarību. Nē, parlamentam ir jābūt neatkarīgam. Mums ir mūsu finanšu atbildība, un tā ir arī jāaizstāv sociālistu grupa šajā parlamentā vēlas uzstāt uz šo principu mūsu darbu pildīšanā, kas attiec uz citām politiskām grupām, ja tās vēlas uzlabot savu darbību. Lūdzu, laipni aicināti! Tātad ar šiem komentāriem es gribētu vēlreiz lūgt pieņemt mūsu sagatavo ziņojumu bez grozījumiem un atbalstīt mūs arī tālāk. Paldies! Paldies! Tālāk, Gebrandī, 4 minūtes lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Man ļoti patīk britu roka grupa Genesis un šī roka mūzika grupa ir izveidojuši jaunu dziesmu par deju uz vulkānu. Un, manuprāt, šī nu, ir tieši tāda laiks nedēļa, kur ir skaidri nodominējusi eh, vulkāna izvirdums. Savukārt mūsu debatēs šorīt, kad mēs runājam par budžeta izpildu 2008. gadam, lūk, tas jau bija tad gads, kad revīzijas palāta nebija atkal gatava parakstīt kopējos uh, bilanci. Tas viss, protams, līdzinās arī ar vulkānu izvirdumu, bet īstenībā tie gan cits jautājums. Ir jautājums par uzticamību. Mēs piedzīvām daudz dažādas spiedienas. Spiediens no Eiropas puses, visdažādāko valstu intereses, un mēs redzam, ka vulkāns ir gatavs izvirdumam jebkurā laikā. Protams, ka mēs negribam piedzīvot vulkānu izvirdumu, jo tas nozīmē, ka šīs uzticības trūkums, ko pilsoņi ir uzkrājuši gadu gaitā, uh, tiešām būs nevaldāms. Ko mēs varam darīt, lai šo izvirdumu apturētu, lai nodrošinātu, ka mums tiešām ir lielāka caurskatāmība, arī Eiropas padomu. Nu, man jāsaka kompliments, ka Eiropas padomu šodien ir mūs pagodinājusi ar savu klātbūtni. Jo mēs redzam, ka vislielākie pārkāpumi tieši notiek padomas ietvaros. Un tieši tāpēc padomē vajadzētu arī aicināt dalībvalstis valstis padarīt skaidrākus un saprotamākus savus tēriņus tieši Eiropas Savienības uh, mēķiem. Ja dalībvalstis īstenībā tērētu savu valstu līdzekļus tieši tāpat kā Eiropas Savienības līdzekļus, tas viņu iedzīvotāji jau sen kliegtu, ka tas nav pieļaujami. Bet tieši tas pats ir jātiecina uz Eiropas Savienības līdzekļiem, un tāpēc Eiropas parlaments, sagatavojot šādu ziņojumu pār budžeta izpildi, ir tieši atbildīgs Un mums ir jāsaka, tas nav pieņemami. Ir pienācis jaunam vēsmam, ir jāatver loks un jāizveidina uh, sastāvies gaiss. Mums ir jāpanāk pārmaiņas, un lūk, tieši tas ir mūsu uzdevums. Un tagad par attiecībām starp parlamentu un padomu. Vairākus gadus spēkā bija šāda džentlmeņa vienošanās, kas bija spēkā un kas mm, nodrošina to, ka abas institūcijas spēja uh, lietišķi sadarboties un nejauc vienu otru darīšanās bet es redzu, ka tas, diemžēl, vairs nefunkcionē. Mēs tagad uzsākuši esam nopietnu cīņu. Bet vēl jau svarīgāk ir tas, kā parlaments un padome, diemžēl, nekļūst par tādām pieaugušām iestādēm, bet mums ir jākļūst pieaugušiem, mums ir jāspēj vienam otru uzraudzīt diezgan tādā pieaugušā veidā, bez kaut kāda džentlmeņu vienošanās. Tagad es aicināšu padomu par to arī izteikties vēlāk. Vai jūs tiešām uzskatāt, ka mēs arī nākotnē varam turpināt tādā pašā gadā un var, ko mēs tomēr varam uzraudzīt viens otru nopietni bez arī šādu džentlmeņu vienošanās? Mums ir jānodrošina tāds sadarbības veids, kas ļaus saskanīgi sadzīvot un tajā pat laikā arī atteikties no um, pažam un visu, kas īstenībā varētu novest pie šī izveduma. Paldies! Paldies Gebrandī kungam! Tālāk stāsts kungs, lūdzu! Jā, paldies, priekšsādātāji, dāmas un kungi, komisāri, kungs, padomas priekšsādātāji. Es šobrīd runāju savas grupas vārdā un nevis kā attiecīgais referents. Kā referents uzstāšos vēlāk. Šobrīd gribu norādīt, ka komisijas sagatavotais budžeta pārskats Šis nu ir nopietns jautājums tagad jums, komisāra kungs, un reizē arī komisija e, padomē. Mēs esam redzējuši, ka 80% no kopējiem budžeta līdzekļiem tieši tērē Uh, dalībvalstis, un mēs tagad gribam pies, no savas puses izstādīt šīs izpildes deklarācijas. Es savā ziņomā vairākas reizes esmu norādījis, ka mums tāds spēkā ir jauns līgums. Mums arī noteiktais 317 pants, kurš norāda, ka komisijai tieši iespējams izstrādāt tādu priekšlikumu, kas uzliek par obligātu pienākumu dalībvalstīm arī sagatavot savas nacionālās deklarācijas par budžeta izpildi un es aicinātu komisiju rīkoties šādi un pateikt, ka jūs esat gatavi to īstenot. Es zinu, ka atsevišķas dalībvalsts to ir jau īstenojušas, bet nu, viņi to katrs dara pa savam, vismaz četros dažādos veidos. Mums vajadzētu vienoties par vienotu formu un veidu. Es saprotu, ka ir dažādas dalībvalstis, kurām ir federālā iekārta, līdzīgi kā Beļģijā, kur ir Valonija, Flandrija un Brisele, atsevišķie federālās valstis, pavalstis. Uh, Un, protams, ka ir sarežģīti panākt tādu nacionālu līmeņa deklarāciju, bet no otras puses domā, ka nav nekāds sarežģījums, tikai federālajiem ministram vajadzētu tieši sazināties ar saviem pavalstu ministriem, un līdz ar to mm, šiem pavalstu ministriem būtu jāizstrādā sava deklarācija, un tādu apkopojot to, jūs varētu iesniegt arī valsts deklarāciju. Protams, ka jūs varētu pateikt, ka mm, jums ir atšķirības arī valsts valstu starpā, vai nu arī jūs tomēr vienkārši apkopojat šeit informāciju. Otkārt, man ir cits ierosinājums ar Liberatskī kungam. Viņš runā par īpašo ziņojumu, ko sagatavotu revīzijas palāta attiecībā uz Turkiju, Turciju. Nu, nedomāju, ka viņa izveidotais eh, ziņojums būtu īsti izdevies. Atsevišķos punktos viņš atsaucās uz pievienošanās sarunām. Nedomāju, ka tas īstenībā īstais dokuments, kur runāt par pievienošanās sarunām. Viņš, eh, es domāju, ka ir jāgroza vēl, un vēl atsevišķi punkti pilnīgi jāsvītro šajā ziņojumā. Uh, Es ceru, ka jūs klausāties uzmanīgi, godātais ministru padomas priekšsādātāji, un atcaucoties Kokobu un arī uz referentu sagatavotu nostāju, es aicinu jūs atgriezties šeit pirms 2010. gada jūnija un atsaukties uz 26. un 27. rezolūcijas pantu. Bet šodien, vai jūs lūdzu varētu mums ap apgalvot, ka jūs arī sagatavosiet pienācīgu atbildi par šiem pantiem, kas ir būtiskas arī turpmākām attiecībām starp mūsu institūcijām. Paldies! Tālāk Ešvort lūdzu. Divas minūtes. Priekšsēdētāji, es šobrīd runāju Britu konservatīvās partijas vārdā, kas atkal balsos pret budžeta izpildes dokumentu. Mēs Pieturamies pie šīs pozīcijas, ko esam jau arī iepriekšējos gados īstenojuši, un to arī darīsim šoreiz, lai uzsvērtu, cik svarīgi ir nodrošināt, ka revizijas palāta sniedz savu akceptu. Mēs saprotam, ka sabiedrībai ir jāapzinās, ka progress ir, šie standarti ir uzlaboti, un ka komisija ir zinām progresu nodrošinājusi bet revizijas palāta arī uzsver šo progresu, īpaši lauksaimniecības, pētniecības, enerģētikas, transporta un izglītības jomās. Un es tiešām arī apsveicu par zināmiem uzlabojumiem, kas tiešām ir iedrošinājuši. Tomēr liela darba daļa vēl nav padarīta, un revizijas palāta ir atkal noraidoši norādījusi uz vairākiem pārkāpumiem, uh, un uz ļoti nelielajiem un lē, apjomiem un lēno procesu, kā Eiropas Savienībai at, izdodas atgūt izkrāptos līdzekļus. Bet mēs redzam, ka tieši ministru padomē ir daudz aktīvāk jāiesaistās Eiropas līdzekļu uh, tēriņu sekošanā, un viņam ir jāpanāk, lai dalībvalstis būtu daudz apzinīgākas priekšsēdētājiem mēs šobrīd strādājam Lisabonas līguma ietveros, un kā Eiropas parlamenta deputāti mēs esam tieši atbildīgi Eiropas nodokļu maksātājiem. Mums ir jānodrošina viņiem pārliecība, ka nav tiek tērēt pareizi, ka viņi iegūst vēlamo rezultātu, ka mēs ievērojam visas Eiropas Savienības procedūras un līdz ar to saglabājam Eiropas Savienības uh, cieņu. Un pirms mēs varēsim sniegt šādu pozitīvu cieņas pilnu apliecinājumu, mēs balsosim pret, kamēr vien tas nenotiks. Paldies! Paldies Ešvarkungam! Tālāk. Sandegārda kungs, 5 minūtes lūdzu. Jā, paldies priekšsādātāji. Un šīs diskusijas ir par to, ka mēs kā Eiropas parlamenta deputāti, gan kādus atsevišķi, gan arī kopā, esam atbildīgi tieši par Eiropas budžeta tēriņiem 2008. gadam. Un šī budžeta izpilde un diskusijas par to un gatavoties balsojumam par to, mums vienmēr jāpatur prātā vēlētāji. Savas politiskās grupas vārdā gribu noteikti pateikt, ka mēs esam ļoti kritiski noskaņot par, par um, budžeta tēriņiem 2008. gadā. Jā, daudz lietas notika pareizi, bija arī zināmi uzlabojumi, un zināmas lietas ir, protams, apsveicamas, bet tikpat labi mums jānorāda, ka milzīga daļa tomēr pārkāpuma vēl ir konstatēta, īpaši komisijas uh, sadaļā. Uh, tas, kas tiek tērēts par fondiem, mēs norā, komisija revizijas palāta ir norādījusi, ka 11% ir tērēt nepareizi Vai nu tur ir bijusi kaut kāds kļūdas pieļauts, vai vienkārši citi trūkumi bijuši, bet visdažādāko un arī krāpniecības dēļ ir zaudēti 11% no visiem budžeta līdzekļiem. Tātad ir miljardi, kas ir nepareizi lietoti. Protams, kā to visu var arī atkaujas no un atrunāties. Uh, Komisija saka, ka dalībvalsts nav īstenojuši savas vajadzīgās kontroles, dalībvalsts saka, ka vainīga ir komisija, jo viss ir te pārāk sarežģīti un nevar visam izsekot, nemaz visi nevar atskaitīties pareizi. Nu, lūk, jautājums, kas ir jāatbild, ir šāds. Vai piemēram, kāds arotbiedrības vai biedrības uh, deklarācijas mēs varam uh, apstiprināt kā pareizes, ja atklājas, ka 11% no budžeta līdzekļiem ir tērēt pilnīgi nepareizi un neatbilstoši? Lūk, tas ir retorisks jautājums. Mums vajag nopietnas struktūrālas pārmaiņas, lai šādas situācijas nepieļautu. Un tieši tāpēc budžeta izpilde ir jāizmanto kā tā iespēja, kur mēs uzstājam uz šādām nozīmīgām pārmaiņām. Mums ir jāuzdara savs spiediens arī pret padomi. Pagājušā gada aprīlī Eiropas parlaments arī noraidīja 2007. gada budžeta izpildi. Mēs norādījām, ka mēs nevaram uzņemties atbildību uh, Eiropas vēlētāju priekšā, ja vien Eiropas padome nenodrošinās atklātu tikšanos ar komitejas, atbildīgās komitejas locekļiem Eiropas parlamentā un skaidri um, atklātu um, trūkums. Un tieši tāpēc, lai parādītu labo gribu, mēs arī bijām gatavi novembrī šīs tikšanās no e, iznot. Bet šodien, atkal runājot par nākamo gadu, mēs redzam, ka lietas ir mainījušās. Tomēr viss nav noticis tā, kā mēs to sagaidījām. Piemēram, jau gadu no gada Eiropas padomi miljoniem budžeta līdzekļu pārceļ no tulkošanai paredzētiem līdzekļiem uz dažādu veidu komandējumiem. Kā tas ir pieļaujams? Kā tas ir pieņemams? Ko jūs darat ar visiem šo komandējumu līdzekļiem, kas ir um, milzīgos apjomos tagad iztērēti? Turklāt, protokolu ietvaros mēs šāds atbildes varētu sagaidīt, bet šodien mēs redzam, ka padome ir atteikusies atbildēt šos sarežģītos jautājumus. Un tieši tāpēc, mūsuprāt, budžeta izpilde par 2008. gadu pieprasa, ka tiek iztenota starpiestāžu vienošanās, kas nosaka caurskatāmu sadarbības veidu, un tāpēc mūsu kritika pret padomi un komisiju ir skaidra un saprotama, un arī kopā daudzo citu uh, frakciju kolēģiem. Mm, mēs arī esam kritiski paši pret sevi, jo arī mūsu finanšu līdzekļi parlamentā ir pakļauti pārbaudē. Tieši tāpēc izsakam nožēlu, ka budžeta kontroles uh, deklarācijā ir maz kritikas par Eiropas parlamentu paša uh, tēriņiem, daudz mazākā mērā nekā pats referents to būtu gribējis. Un tieši tāpēc es ceru, ka maijā balsojot, mēs tomēr arī e, paudīsim savu apziņu un pienākumu arī būt kritiski iepratiem sev. Ne tikai kritiski pret komisiju un padomi. Visbeidzot, paldies arī visiem kolēģiem, kas arī budžeta kontrolas komitejā ir šajā gadā ļoti nopietni aicinājuši panākt nopietnāku, atbildīgāku, caurskatāmāku sistēmu. Paldies! Paldies! Tālāk. Andrejās Sienas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Un e, šis budžeta izpildi ir viens no nozīgākajiem jautājumiem, par ko mēs esam tieši atbildīgi. Revizijas palāta ir norādījusi, ka veids, kā tiek tērēt Eiropas iedzīvotāju nodokļu maksātāju naudu, līdz šim nav atbilst standartiem. Tas bija iepriekš. Un 2008. gadā mēs norādām, ka 10% ir bijuši pareizi iztērēt, un vispārējais ir kaut kādā veidā vienmēr bijis tomēr zināmi pārkāpumiem. Vai jebkurā privātā uzņēmumā mēs šādas kļūdas būtu pieļaujuši? Protams, ka nē. Šī situācija turpina jau vilkties 15 gadu karumā, un tieši tāpēc šī budžeta izpilde ir iespējama tikai tad, ja mēs varam runāt par budžeta līdzekļu tēriņu uzlabojumiem. Bet, nu, diemžēl man jāsaka, ka Tāds nav, bet iedzīvotājiem interesē, vai nauda ir tērēta pareizajos uh, mērķiem, pareizajiem cilvēkiem, pareizajos apjomos. Un šajā situācijā, pārskatot budžeta izpildu, mums vienmēr tas aptu prātā. Labi, ir zināms progress. Gan komisija, gan padomu, gan parlaments šobrīd novirza atbildību no sevis uz dalībvalstīm. Jo norāda, ka tiešām daudzi līdzekļi tiek tērēti dalībvalstīs. Tomēr pašos pamatos par budžeta izpildi ir atbildīga Eiropas komisija. Un tieši tāpēc viņi ir atbildīgi par arī kontrolas uh, pasākumiem. Lietas vēl vairāk sarežģīja tas, ka Eiropas parlaments un Eiropas komisija tagad jau runā par pieļaujamo kļūdu apjomu. Kāpēc mēs vispār varam pieļaut un tolerēt kaut kādas kļūdas? Ja mēs skaicinām, ka tie ir pārkāpumi, ja mēs skaicinām, ka Eiropas Savienības eh, kopējais budžets ir aptuveni vidējais bankas budžeta apjomos. Kā var pieļaut kļūdas? Tas ir pilnīgi nepieņemami, un tas neapmierina finanšu pārvaldību. Pat ja, protams, revizijas palātas pārstāvji autori nav tieši kritizējuši pārvaldi. Pagājušajā gadā mēs pieņēmām arī lēmumu eh, šo kritiku vērst pret padomi. Tagad mēs darām to pašu. Bet vai mēs arī esam gatavi uzņemties savu atbildību, vai arī tikai spēlējam politiskās spēles? Jau kā iepriekš ir izskanējis, vai mēs tiešām varam pieļaut, ka arī nodokļu maksātāji arī vien tiek pakļaut šai spēlē. Galu galā tā ir viņu nauda. Tieši tāpēc, kolēģi, aicinātu jūs visus būt ļoti atbildīgiem un šo budžeta izpildi aicinu vērsties pret Eiropas komisiju, revizijas palātu, parlamentu ka mēs nepieņemam šo budžetu izpildi un nepublicējam uh, interešu konfliktu uh, deklarāciju pirms mēs nesam nodrošinājuši tiešām veselīgu pārvaldi. Paldies Andrievsens kundzei un tagad Celecki kungam vārds. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Paldies. Manuprāt, ir problēma. Es redzu, ka Lopes Garido ir pieteicies runātāju sarakstā. Labi, ka viņš runās uh, padomis vārdā, bet viņš pieminēs to, ko es jau sacīju par padomis budžetu. Un arī par to, ka šis budžets nav pienācīgi izpildīts. Taču viņš uh, varbūt neapzinās šo, šīs tēmas svarīgumu, jo viņš nu pat ir ieradies. Viņš nu... Ja jūs varētu lūdzu runāt par reglamentu jautājumu. Chciałem powiedzieć bardzo krótko, panie przewodniczący, że chciałem. Īsumā priekšsēdētāji. Es gribētu eh, dot iespēju ministra kungām izteikties par manis jau pieminēto Paldies! Jūs taču norādījāt, ka Lopetsko Karido ir um, sarakstā, un tieši tā, viņam būs arī visi noteikumi spēkā, tā kā visiem citiem. Labi, tālāk Ernhauser kungam vārds in einem Punkt, glaube ich, sind Sie. Paldies. Vienā ziņā kontroles eh, komitejas eh, locekļi piekrīt, mums ir vajadzīga risinājuma, kas attiecas uz Eiropas Savienības aģentūru sistēmu, un te es varētu tādus 11 eh, risinājumus piedāvāt. Uh, kas ļautu mums uh, ietaupīt miljonus eiro, nemazinot pārvaldības kvalitāti. Un šie risinājumi ir tādi. Pirmkārt, ir vajadzīga, vajadzīgs pietiekams tiesisks pamats. Šajā Lisabonas nolīgumā šis pamats nav ietverts. Otrakārt, ir vajadzīga arī analīze attiecībā uz šīs decentralizācijas pievienoto vērtību. Uh, Treškārt, eh, septiņu aģentūru slēgšana un arī atsevišķu aģentūru pārvaldes uzdevumu izpilde. Ceturkārt, eh, katrai aģentūrai ir eh, jābūt atsevišķa ES komisāra atbildības sfērā kas attiecīgi būtu atbildīgs par tām. Piektkārt, ir jāsamazina pārvaldes locekļu skaits. Sestkārt, ir vajadzīgs eh, kritēriju kopums, eh, ko mēs jau dzirdējām no Haugas kundzes, un eh, ir tā, lai, tā, lai aģentūras ņemtu vērā standartus. Septītkārt, aģentūras ir jāatbrīvo no ES ierēģņu statūtiem. Astotkārt, pēc uzklausīšanas Eiropas parlamentā un pēc Eiropas uh, parlamenta piekrišanas ir jāpiemēro noteikti termiņi. Devītkārt, ir jābūt precīzi definētiem kvantitatīviem kritērijiem, ko es eh, tiesa attiecīgi apkopo. Desmitkārt, ir jābūt pieejamai ES datu bankai, kas, kas mums ļautu veikt statistiskus izvērtējumus, jo šobrīd eh, tas nav bijis iespējams. Vienpadsmitkārt, eh, subsidiaritātes princips. Tas nav ticis ņemts šobrīd no komisijas puses vērā. Risinājumi ir iesniegti, un eh, es arī ceru, ka tie tiks ņemti vērā. Paldies! Paldies, kolēģi! Ehrenhauser! Nākamais eh, runātājs ir Lopes Garido no padomas puses. Gracias, señor. Paldies, priekšsēdētāji! Man ir prieks būt šodien klāt šajās debatēs, kaut arī mani formāli neuzaicināja te piedalīties. Es tomēr esmu ieradies, jo es zināju, ka parlaments un daži godājumie deputāti bija lūguši man ierasties. Un uh, man ir prieks šodien šeit būt un piedalīties. Manuprāt, eh, padomis budžeta izpilde, mm, runājot par 2008. gada budžetu, uh, ir noritējusi korekti, un tas ir skaidrs arī uh, no revīzijas palātas ziņojuma. Bija daži jautājumi, piemēram, Sondergārda kungs runāja par pārskatāmību, par pārskatāmības trūkumu vai nepietiekamu pārskatāmību. Un uh, ir vajadzīga skaidrība šajā jautājumā. Padome uzskata, ka tā ļoti pārskatām izpilda savu budžetu. Un ka tādajādi tā arī pareizi izpilda prasības, kas saistītas ar finanšu regulējumu. Kā jau jūs zināt, padome savā tīmekļa vietnē publicē ziņojumus attiecībā uz finanšu pārvaldību aizvadītajos gados. Un es vēlētos vērst jūs uzmanību uz faktu, ka šodien padome ir e, vienīgā institūcija, kas ir publicējusi ziņojumu, provizorisku ziņojumu par 2009. gada budžeta rādītājiem. Tā nav tā, tā ir pieejama informācija. Un pirms dažām dienām, 15. martā, Koriper priekšsēdētājs un padomas ģenerālsekretārs kopā ar eh, delegāciju no budžeta uzraudzības komitejas eh, tikās un šajās sarunās tika darīta pieejama visa nepieciešamā informācija Atbilstoši budžeta kontrolas komitejas uzdotiem jautājumiem un ņemot vērā to, kā padomu 2008. gada budžetu ir izpildījusi, Gerbrandī kungs jautāja par vajadzību pēc mākiem pasākumiem lai panāktu savstarpējas eh, budžeta kontrolas eh, respektēšanu un eh, džentlmeņu vienošanos. Tātad, lai notiktu šī savstarpējā kontrole, un par to, vai parlaments vēlētos pārskatīt šo džentlmeņu vienošanos, ja tā notiktu, padomu būtu gatavi ņemt to vērā un debatēt par to, runāt arī par iespējām slēgt jaunu vienošanos, kuras pamatā būtu savstarpējīgums un arī savstarpējas attiecības starp abām institūcijām. Padomi ir gatava diskutēt par šo situāciju un, ja nepieciešams, pieņemt jaunu vienošanos, kas varētu uzlabot pašreizējo situāciju. To padomu vēlētos uzsvērt attiecībā uz šī rīta debati. Esmu ļoti pateicīgs par šo mutisko uzaicinājumu, par to, ka es varēju šeit ierasties, bet es atkārtošu, es nesaņēmu oficiālu uzaicinājumu te ierasties. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, ministra kungs! Es jums pateicos par to, ka jūs eh, tik, tik, tik, draudzīgi, tik draudzīgi attieksmi paudāt pret eh, mūsu vēlmēm un arī uh, Ehm, jā, diemžēl eh, nav formāli uzaicinājumu uz šo tikšanos, bet ehm, Bet uh, es uh, vēlējos jūs vēlreiz pateikties un ceru, ka mūsu sadarbība būs veiksmīga. Uh, no turmāk, uh, no runātāja vēl ir pieteikušies, un nākamais ir Odīkungs. Paldies priekšsēdētāji. Paldies komisāri. Ministra kungs. Paldies, ka šeit ieradāties. Pirmkārt, es vēlētos pateikties kolēģim Boguslavam Liberackim. Es runāju EPP vārdā par komisijas budžeta izpildi. Paldies eh, politisko grupu referentiem, revīzijas palātai. Karita kungam, kurš uh, veicis lielu daļu darba, lai mums izskaidrotu šīs sarežģītās procedūras. Runājot par Eiropas komisijas budžeta izpildi, es vēlētos uh, pateikties par, uh, par darbu, ko Šemets kungs ir veicis. Un runājot par revīzijas palātas paveikto darbu. Ir deklarācija, kurā ir teikts, ka mm, kurā ir uzslavēta šī procedūra, un varbūt konservatīvie varētu balsot par labu šiem gada pārskatiem, un tāpēc es vēlētos pateikties eh, kungiem, kas pie tā ir strādājuši, un eh, vēlos atkārtot uzsvērt savas bāžas attiecībā uz 50 eh, miljārdu eiro problēmu, uh, ko jau pieminēja, 40 miljoni ir, 40 miljardi ir piešķirti personīgajām pensijām. Un ir norādīts, ka revīzijas palātas deklarācijā sniegts negatīvs vērtējums. Tomēr man šķiet, ka uh, saskaņā ar 287 pantu revīzijas palātas deklarācijā ir pozitīvs vērtējums. Viņi savā ziņojumā ir iekļāvuši piecus punktus, bet uh, vēl nav gluži skaidrs, uh, kas ar tiem ir domāts. Un uh, nav arī skaidrs, vai līgumā paredzētie uzdevumi ir īstenoti pilnībā. Ir sarežģīti apkopot visas šīs izpildes procedūras. Apliecinājuma paziņojumi, kas uh, ir iesniegti Manuprāt, visām iesaistītajām pusēm vajadzētu piedalīties šajā revīzijas procesā, lai mēs iegūtu skaidrākus rezultātus. 2000, mēs šeit nerunājam par 2008. gadu budžetu. Mums ir eh, jāvirzās atbilstoši grafikam un Es arī vēlētos, lai revīzijas palāta izteiktos par padomi, jo šobrīd nav bijis eh, pietiekami komentāri par padomas budžeta izpildi. Komisija un padomi kopā ar dalību valstu parlamentiem, kas atbild par eh, kontrolas eh, īstenošanu, šīm pusēm ir jāpārskata izpildes procedūras, jo tās ir ļoti tehniskas un tam jābūt skaidrākām nekā tās ir šobrīd. Paldies! Paldies, kolēģi Odī! Nākamā Vaileris kundze divas minūtes. Priekšsēdētāji, eh, dārgie kolēģi, eh, komisijas eh, pārstāvi un padomas pārstāvi, katru gadu debatēs mēs dzirdam par, par uzlabojumiem Eiropas līdzekļu apsaimniekošanā, par to, ka ir vajadzīga lielāka izdevuma kontrole, lielāka pārskatāmība parlamentam un arī iedzīvotājiem. Mm, Pirmā pirmā pazīme, ka padomē kaut kas mainās, tas mūs dara priecīgus, mēs saņēmām šo ziņu, bet ar to mums diemžēl nepietiek. Jūs uh, uzskatāt, ka ir panākta pilnīga pārskatāmība, bet uh, mēs uzskatām, ka nav atbildēts uz mūsu jautājumiem no debatēm novembra beigās. Un uh, tas liecina par to, ka mūsu sadarbība nav bijusi pieteikama. Uh, Jūs runājāt par. Eh, jūs runājāt par 70. gada nolīgumu, par to, ka šīs eh, lomas tiek eh, labi izpildītas, bet mūsu prasības nav nekas jauns, taču jūs atkal to aktualizējat kā pavisam jaunu jautājumu. Mūsu frakcija atbalsta Cerniki ziņojumu un mani mani pārsteidz eh, Andrēsani kunga teiktais. Eh, ta, tas, ka 80% līdzekļu ir eh, dalību valstu pārziņā un uh, Eiropas Savienība sadarbojas ar dalību valstīm un uh, mūsu kritika ir vērsta uz uh, to, ka netiek vērās sekas. Uh, Mums ir turpmāk jāstrādā pie mūsu instrumentiem, pie attiecībā uz budžeta izpildi. Mums e, šie instrumenti ir e, jāpielāgo gan kritikai, gan arī jāņem vērā iespējamās sekas. Un tas nozīmē to, ka ir jau, ja vajadzīgi jauni konstitucionāli grozījumi. Paldies kolēģei Vēlerei, dāmas un kungi. Es, man jāsaka, ka nav paredzēts, ka mēs šajā parlamentā dziedam dziesmas, lai apsveiktu kādu kolēģi. Kolēģim Šacīm ar Kakis šodien ir dzimšanas diena. Vārds viņam. Paldies, priekšsēdētāji, ir jauki, ka es te varu palikt sežot. Šemetas kungs Viens no Eiropas uh, Savienības uh, eh, pamata uh, eh, pienākumiem ir lemt par budžetu. Un, uh, protams, ka naudas uh, apsaimniekošana ir centrālā Eiropas uh, projektam. Ziņojumos es redzu gan gaišās puses, gan tumšās puses. Pozitīvi varētu vērtēt budžeta apsaimniekošanu kopumā jomās, kur Eiropas Savienība pati kontrolē līdzekļus un eh, noteikumus, kā, kā šis budžets tiek apsaimniekots, vai šī apsaimniekošana ir efektīva. Tas jau ir cits jautājums, un parlamentam vajadzētu vairāk strādāt pie politikas stratēģija efektivitātes, jo īpaši attiecībā uz 2020 stratēģiju ir problēmas ar kohēzijas politiku, 11% mm, slieksnis ir pārāk augsts, un ir arī nepareizi izmaksāti līdzekļi, kurus mums vajadzētu atgūt. Tāpēc eh, budžeta kontrolas komiteja ir eh, pieņēmusi arī Alde ierosinājumu par līdzekļu atgūšanu. Un eh, runājot par komisijas budžeta izpildi, tas nav viegls jautājums. Uh, jo īpaši attiecībā uz Lisabonas līguma spēkā stāšanos, un mums jo īpaši ir jāuzmanās, lai te neizveidotos pārāk liela nepārskatāmība, neskaidrība ar atbildības sadalījumu atsevišķo komisāru atbildības sfēru dēļ. Tas viss mums vēl ir jāpēta, bet es gribētu runāt par divām jomām. Pirmā joma ir tā devētās nevalstiskās organizācijas, un otrā ir džentelmeņu vienošanās. No 2008. līdz 2009. gadam Eiropas Savienība tā devētajām NGO ir izmaksājusi vairāk nekā 300 miljonus, un to vidū ir arī tādas, kas eh, ir vēlējušās iznīcināt Eiropas Savienības eh, reputāciju, tostarp starp eh, ir eh, vēršās pret Eiropas investīciju banku. Un eh, mums vajadzētu uzmanīties no šādu nevalstisko organizāciju finansēšanas. Es attiecībā par džentelmeņu vienošanos es gribētu pateikties Lopesam Garido par ierašanos. Mēs uh, Pēc 40 gadiem vēlamies uh, strādāt pie šī džentlmeņa līguma, pārstrādāt to. Tas ir ļoti liels solis un arī vajadzīgs solis. Mums ir jārūpējas par pārskatāmību gan pie mums, gan padomē. Paldies! Paldies eh, kolēģim Šacimā Kakis. Nākamais kolēģis Foks, divas minūtes. Thank you, Paldies, priekšsēdētāji! Kārtējo reizi šim parlamentam ir jāizskata pārskati, kas nav atbilstoši, un viņiem tiek lūgts tos apstiprināt. Revizijas palāta jau ir atteikusies pozitīvu atzinumu sniegt. Šie pārskati joprojām nav uzskatām par pareiziem. Auditori kārtējo reizi ir eh, pauduši, ka šeit ir pilns ar kļūdām, bet tomēr no mums tiek sagaidīts, ka mēs tos apstiprināsim. Man prieks dzirdēt, ka tiek ierosināta šāda apstiprināšanas atcelšana policijas akadēmijai. Tas ir ļoti labi, jo Olaf eh, organiz... Eh, iestādē nepieciešams pabeigt savu izmeklēšanu. Ir bijušas krāpšanas eh, gadījumu konsultēšana, piemēram, kad koledžas darbinieki ir iegādājušies mēbeles personīgai izmantošanai uz iestādes rēķina. Un es varu teikt, ka mēs neatbalstīsim šādu budžeta izpildi līdz brīdim, kad revīzijas palāta varēs sniegt pozitīvu atzinumu. Jo šobrīd uzticēšanās politiķiem ir zemāk kā jebkad agrāk, un mēs nevaram piekrist šādam lēmumam. Katru reizi, kad mēs piekrītam apstiprināt neatbilstošus pārskatus, mēs kārtējo reizi graujam uzticamību Un katru reizi mēs tādējādi sūtam signālu padomei, komisijai un saviem vēlētājiem, ka mēs neņemam šīs lietas nopietni. Mana partija īpaši rūpīgi sekos tam, kā um, deputāti, kas pārstāv liberālu demokrātus, balsos par šo jautājumu, jo viņi nevar apgalvot, ka viņi vēlas mainīt kaut ko politikā, ka viņi vēlas uzlabot situāciju, ja tā pašā laikā viņi katru gadu eh, piekrīt apstiprināt neatbilstošu pārskats. Katru reizi mums ir jādomā par to, ka ir jāaizsargā vēlētāju tiesības un jābalso šeit pret. Paldies, Foksa kungam. Nākamais viena minūte, Belder kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Ņemot vērā, cik daudz mums šeit ir eh, bijušie bildumi, es esmu pret to, ka mēs apstiprinām šo budžetu izpildi, jo vēl nepietiek ar to, ka mēs eh, vienkāršojam kaut kādas eh, noteikums, tīpaši attiecībā uz struktūru fondiem, bet ir izdarīti arī priekšlikumi, tomēr Eiropas komisija nav pienācīgi uz tiem reaģējusi. Neatkarīgs ārējs novērtējums arī Ehm, ir ļoti nepieciešams Eiropas komisijai. Un ja papildus ehm, arī Štoiberkunga augsta līmeņa grupa darbosies, tad tur ir nepieciešama papildus finansējums administratīvajā darba atbalstam. Tāpat ir arī plašāks mandāts nepieciešams. Mums ir jāsamazina ne tikai administratīvais sloks, bet arī izmaksas, kas rodas, lai ievērot noteikumus. Mandāts nevar būt saistīts tikai ar pašreizējo eh, likumdošanu, ir arī kritiski jāskatās uz topošo likumdošanu. Eh, un tādējādi mēs varētu struktūrāli eh, pakāpeniski samazināt administratīvo slogu, kas šobrīd rada papildus problēmas. Paldies, kolēģi! Tālāk uz trim minūtēm Volmēras kundze. Priekšsēdētāji, godātie kolēģi, vispirms no savas puses vēlos arī norādīt problēmas uz attīstības palīdzības finansējumu. Revizijas palāta norādīja šo problēmu, un tieši tāpēc es priecājos arī un pateicos arī par labo sadarbību ar Alessandru kolēģi. Mēs redzam, kāda ir problēma. Te visu laiku atkārtojas problēmas ar budžeta palīdzību sniegšanu. Te ir skaidras aizdomas par korupto un totalitāro sistēmu veicināšanu īstenībā mēs redzam, ka mēs nepalīdzam vis cilvēkiem, bet gan šīm sabiedrības grupām, kas dzīvo jau tā sarežģījos apstākļos, mēs sanāk, ka viņam pat vispār nepalīdzam. Tieši tāpēc ir norādīts, ka vajadzētu arī varbūt samazināt palīdzības apjomus vai pat vispār iesaldēt tajām valstīm, kurām veidojas nopietnas problēmas ar budžeta sniegtās palīdzības atskaišu īstenošanu. Mēs redzam, ka ir daudz trūkumi. Viens no tiem ir koordinācijas starp dažādu veidu projektiem, atbalstu starp dažādu veidu institūcijām un dažādiem līmeņiem. Un tāpat arī to, ka nav noteikti vispār prioritātes. Tāpēc šais prioritātes būtu skaidri jānosaka, lai mēs varētu efektīvāk un ilgspējīgāk iztenot dažādus projektus dažādās valstīs, kur tiešām cilvēki dzīvo ārkārtīgi sarežģītos apstākļos. Tāpēc un domā, ka visas palīdzību, ko sniedzam, vajadzētu integrēt kopējā attīstības palīdzības fondā. Tālāk par palīdzību Turcijai. Man pārsteidz, ka pilnīgi normāla kritika, ko mēs izsakām par citām valstīm, un kas jau būtu īstenībā nodrošinājušas to, ka līdzekļi tiek pilnībā iesaldēti, tad savukārt, ja mēs runājam par Turciju, tad Eiropas komisija tur sanāk, nu, ka tur neko nesaka. Mūsuprāt, stratēģijā būtu skaidri jānosaka gan arī mērķus, gan laika ierobežojumus, atskaits kritērijus un tālāk arī izvērtēt panākto. Lūk, ja šie projekti tiek īstenoti un galu galā tiek paziņot, ka viņi ir veiksmīgi, nu, man tomēr ir liels bažas, vai tiešām šīs programmas ir īstenots veiksmīgi. Un tāpēc es uzskatu, ka mēs nedrīkstam sniegt savu atbalstu, pirms nesam pārliecinājušies, ka līdzekļi ir iztērēti pareizi. Un pie šīs problēmas ir jāseko. Pirmkārt, arī šīs uh, problēmas, ko redzam Bulgārijā, Rumānijā un Grieķijā, un tomēr uzskatu, ka arī pret visām valstīm būtu jāvērš vienlīdz stingri. Otkārt, gribu norādīt, ka ēku politikā šajā ziņā mums skaidri ir jānodrošina plāns, kas norāda, ka lielajiem būvdarbiem uh, lielajām ēkām vajadzētu paredzēt atsevišķas budžeta pozīcijas, un mēs nedrīkstam panākt, eh, veidot tādu situāciju, kur dažāda veida pozīcijas tiek izmantotas, un līdz ar to mēs zaudējam šo caurskatāmību. Un vēl priekšsādātāji uzskata, ka vajadzētu šīs procedūras stipri vienkāršot, jo līdzinējās problēmas darblība valstīs, kas rodas, nav jau tikai tāds retorisks jautājums, bet tiešām vajag vienkāršot šīs procedūras. Paldies! Paldies, kolēģi! Gaira kolēģis tālāk, lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētāji, godātājs komisāri, godātājs valsts sektāri. Es tiešām esmu priecīgs jūs šeit redzēt. Reizē arī redzu, ka arī padomu atzīst šo debašu nozīmību. ja jūs gribat kādu iegāst, tad jūs vienmēr varat uzdot jautājumu, piemēram, vai jūs ar vienu turpināt sistēmas bērnus. Jūs varat vienmēr iegāst cilvēku šādiem jautājumiem. Līdz ar to mēs arī varam šajā situācijā teikt to pašu, tad sanāk, ka jūs tad iepriekš to darījāt. Nu, lūk, un šeit nu ir līdzīga situācija. Es pateicos tiešām par visiem kolēģiem, kas ir rakstījuši ļoti kritiskus ziņojumus, arī kolēģis Stāks un Stāsts un, manuprāt, viņi vienkārši apliecina savu loģiku. Kritika ir nozīmīga, un tai vajadzētu būt precīzi mēķētāji un tēmētāji. Mums ir bija diskusijas arī politiskajā grupā, vai mēs varam tiešām arī noraidīt zināmus formulējumus sagatavotajos ziņojumos. Tomēr, mm, atbildot šo jautājumu, kāpēc tad varbūt mēs noraidām atsevišķas formulējumus, es tagad gribu pamatot. Ir vairāk priekšlikumu, kas tiešām ir reāli un atbilst praksē, Un tomēr ir tādi priekšlikumi, kas neko nedod. Budžeta kontrole uh, pat par sevi grib uzņemties jaunas funkcijas un izveidot sevi kā tādu budžeta kontrolas pilnīgu iestādi. Un tomēr ir arī daudz citi labi priekšlikumi, kurus mēs varam apstiprināt. Un tad ir tāda starpā, starp reālo un izdomu. Piemēram, 26. 26. Eh, grozījums, ko tieši runā par parlamenta iekšējo pārbaudi un kritiku. Mēs neko nevaram pieņemt par pašsaprotamu. Mēs redzam, ka pārkāpumi notiek. Un tāpēc, ja mana politiskā grupa a, vienkārši to izvairītos, tad mēs vienkārši, nu, atkal izstrādāt nepilnīgus ziņojumus. Ziņojumiem ir jāatbilst realitātei. Un tieši tāpēc es esmu aicinājis ievies vēl papildinājumu šādu angļu valodā, atzīst, ka um, tas ir arī citā grupā, kāds ir reāla situācija. Paldies Gārkungam. Tālāk Šmitkungs lūdzu. Tā kā Tonman, Evenom. Paldies priekšsēdētājiem. Kaut arī ir konstatēta vesela virkni dažādu problēmu, tomēr varam novērot, ka mēs arvien labāk kontrolējam budžeta izpildu katru gadu, bet vienmēr ir iespējams kaut ko padarīt arī labāk. Mums nevajadzētu uh, palaist vējā nevienu pašu centu. Uh, Mēs tā tēlēm varētu izteikties. Eiropas Savienība ir lielākā atbalsts sniedzējs pasaulē, un tas ir labi, ka mēs varam izrādīt solidaritāti ar trūcīgākajām valstīm pasaulē. Tomēr, manuprāt, Eiropas Savienības pilsoņi to vēlas arī turpināt, bet šādiem līdzekļiem ir jātiek tērēti atbilstīgi. Mēs nevaram atļauties izniekot līdzekļus tādos projektos, kas nav ar skatu nākotnē un kas nav pietiekami kvalitatīvi. Šeit parlamentā mums ir milzīga atbildība. Mums ir visdažādākās komitejas, kas ir iesnieguši grozījumu, un arī referenti ir pozitīvi novērtējuši šāds grozījums. Eiropas Savienībai ir nepieciešams aicināt tās valsts, kuras saņem atbalstu no Eiropas Savienības, ievērot vismaz pamat tiesības. Uh, kaut vai presas brīvību un vārdu brīvību. Diemžēl šobrīd tā tas nenotiek pilnībā. Man ir arī piemērs atbalsts Eritrejai, ko sniedz Eiropas Savienība Eritrejā. Tie, kas eh, kritizē valdību, nonāk cietumā bez pienācīgas tiesas procesa, bez apsūdzību izvirzīšanas. Un gadiem viņi pavada šādi cietumā, briesmīgos apstākļos. Un ko tad viņi darīja? Viņi vienkārši kritizēja prezidentu un valsts valdību. Manuprāt, mums ir daudz skaidrāk jāvēršās pret šādiem gadījumiem. Ja valsts neizpilda pamat cilvēku tiesības un neievēro tās, tad mums ir jābūt spējīgiem atcelt pacelt Eiropas Savienības atbalstu šādām valstīm, un tādēļ es aicinu ņemt vērā to, un parlamentam ir jābūt daudz skaidrākam savā nostājā, um, un jāpilda šāda pieeja. Paldies Šmita kungam, tālāk uz vienu minūti Vandālenkungs. Paldies, priekšsarētāji. Tās kungu ziņojums ir ļoti svarīgs, un tur ir uh, svarīga sadaļa parlamenta deputāti, kā publiskās amatpersonas. Tas ir ļoti svarīgi, ka mēs to atceramies. Mums tomēr ir publisks tēls, mums ir jābūt atbildīgiem sabiedrības priekšā Eiropai par to, kā mēs strādājam. Un It īpaši ir jābūt spējīgam parādīt, kā mēs esam izmantojuši tos līdzekļus, kurus mums ir piešķīruši nodokļu maksātāji, jo gal galā tie, ir, tie nāk no cilvēku maciņiem, un mums ir jāatskaitās par to izmantošanu. Iepriekšējos gados un tagad, ja mēs salīdzinām šo situāciju, tad šobrīd situācija ir ievērojami uzlabojusies. Tomēr jāsaka, ka joprojām ir Eh, šī deputāta piemaksa, par kuru ir arī precīzi jāatskaitās. Man, principā, sanāk, ka man ir jānolīgst eh, katru gadu grāmatvedis, kurš tad palīdz man atskaitīties par eh, visām saņemtajām naudām. Un es gribētu atbalstīt īpaši 33. grozījumu attiecībā uz 65. punktu. Paldies, Vandālenkungs. Nākamā ir Iedžiževskas kundze divām minūtēm. Jā, paldies. EPSO birojs ir struktūra vienība Eiropas Savienībā, kas ir atbildīga par um, ierēģu pieņemšanu darbā. Un man tiešām prieks, ka šajā ziņojumā ir atrunāta arī šāda situācija. Un Mums ir jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu absolūti vienādas iespējas visiem kandidātiem, kas vēlas strādāt Eiropas Savienības iestādēs. Līdz šim mums ir pārāk maz amatpersonu bijis no tā saucamajām jaunajām dalību valstīm, un, manuprāt, ja mēs ņemam vērā augsta līmeņa vadītājs Eiropas Savienības iestādēs, tad ir pavisam niecīgs šo eh, jauno dalību valstu pārstāvu skaits. Ļoti neliels skaits ir eh, to, kas eh, sekmīgi nokārto šādas pārbaudas, un tad viņi vēlāk izvēlas citus darbus, citu amatus, jo ir vienkārši tik ilgi jāgaida, kamēr beigsies šis atlases process. Un tādēļ man ir prieks, ka šis personāla atlases birojs ir sācis reformas projektu, uh, Un līdz ar to EPSO ir ņēmuši vērā arī vairākas norādījumus no Eiropas parlamenta, un es pati sekošu šim projektam. Centīšos atgādināt EPSO birojam, ka viņiem pirmkārt vajadzētu pieņemt labākos no kandidātiem un uh, tad viņiem ir arī jābūt atbildīgiem par to, ka viņi spēj atrast labākos kandidātus, nodrošināt konkurenci un kas varētu arī uh, vienlīdzīgi sadalīt tos ar dalībvalstīm. Jā, paldies! Uh, tālāk uh, Kalfinkungs, divas minūtes. Paldies, priekšsarētāji! komisārkungs, dargie kolēģi. Es vēlētos eh, parunāt par Eiropas aģentūru budžeta izpildi. Pirmkārt, vēlos atvainoties Taņislaska kunga vārdā, kurš nevarēja ierasties šodien. Tomēr viņš ļoti daudz bija strādājis kā uh, referents un līdzreferents sociāldemokrātu grupā. Diemžēl tā nu sanāca, ka transporta problēma dēļ viņš nevarēja ierasties. Uh, Kas attiecas uz pārskatāmu izpildu aģentūras budžetu eh, līdzekļu izmantošanu, tad jāsaka, tā ir ļoti svarīga lieta, kas saistās ar Eiropas Savienības budžetu. Revizijas palāta ir atbildīga par to aģentūru budžeta izpildu, ar kur viņi sadarbojās. Un aģentūra budžets tiek e, pārbaudīts ļoti sarežģītā procedūrā, bet šīs aģentūras darbojās ļoti atšķirīgi. Tātad, ko mēs līdz šim esam redzējuši, ir tas, ka šo aģentūru darbs katru gadu uzlabojās līdzekļu apguvē, un varu arī teikt, ka aģentūras ir gatavas uzklausīt kritiku, ja mēs nevarētu e, konstruktīvi kritizēt viņus, tad, protams, arī nebūtu uzticēšanās efektīva budžeta izpilde ar vienu pieauga aģentūrās. Aģentūras pašas ļoti cenšas uzlabot savus iekšējās eh, kontrols un revīzijas procedūras. Ir, protams, arī konstatēts atsevišķas kļūdas. Tās ir konstatējuši visas pārbaudas un kontrols iestādes, bet eh, šāds uh, Eh, šādu kļūdu apjoms samazinās. Eh, nopietnas problēmas ir ar Eiropas policijas akadēmiju Sepolu. Tur ir gan grāmatvedības uzskaits problēmas, gan naudas līdzekļu izmaksas problēmas konstatēts, kā arī neatbilstības iepirkuma procedūrās. Vairāk gadu garumā joprojām tiek konstatēts problēmas ar naudas līdzekļu izmaksu Līdz ar to es ierosinātu 2008. gada budžeta izpildes apstiprināšanu atlikt šai iestādē līdz brīdim, kad būs atrisināts visas konstatētās problēmas. Šobrīd eh, iestāde ir apsolījusi mums, ka viņi mēģinās atrisināt eh, šīs problēmas un neatbilstības cik ātri vien iespējams. Runājot par to, eh, par tiem cilvēkiem, kas ir atbildīgi par šīs aģentūras darbu, viņi apgalvojuši ir, ka viņi darīs visu iespējamo. Uh, lai izpildītu prasības. Protams, ka ir iespējams uzlabot situāciju attiecībā uz budžeta izpildi, piemēram, uzlabot budžeta izpildes disciplīnu, kā arī vienkāršot eh, uzskaits principus. Un visbeidzot, mēs eh, varam izskatīt eh, revīzijas palāca ierosinājums attiecībā uz šo aģentūru darbu. Tālāk Pīperkungs. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi, daži komentāri par Eiropas Savienības naudu tērēšanu un pārvaldes procesu. Mums bija īpaši revizijas palāca ziņojums, kur mēs tieši runājam par palīdzību Turcijai. Un kā uģu budžeta uzraudzības un kontrolas komiteja, mēs tiešām bijām diezgan vīlušies revizijas palāca ziņojumā. Mēs norādījām, ka, kas norādīja, ka līdšanējie līdzekļi tikuši tērēti bez jebkādas padziļinātas kontrolas, piemēram, dažāda veida projektiem, lai pievienotos Eiropas Savienībai. Uh, Un lūk, šis jaunais instruments, kas tagad spēkā kopš 2007. gada, ļauj novērtēt iztērētos līdzekļus. Un līdz 2013. gadam mums vēl vien ir jātērē aptuveni 4,8 miljoni eiro. Un padome šobrīd ir pilnīgi neziņā. Viņa nespēja izskaidrot, kur var vēl tērēt šos papildus iestāšanās līdzekļus līdz 2012. gadam. Tāpēc budžeta kontrolas komiteja pieprasīja komisijai sniegt um, pārstrādāt šīs palīdzības programmas un iesaldēt naudas līdz 2006. gada noteiktajām gadskārtajām apjomam. Ja mēs tiešām iznām šādus vispārējus noteikumus un neizceļam īpaši Turciju un arī uzskatām, kā arī šos palīdzības uh, pievienošanās līdzekļus mēs varam arī uh, iztērēt, izvērojot vispārējos noteikumus, Tikai tādā gadījumā mēs varētu uzskatīt, bet līdšanējā prakse ir uzskatām pār nepareizu. Mēs gribam, protams, arī iejaukties ārpolitikas jautājumos, un ja Turcija šādā ziņā būtu izcils piemērs. Bet, diemžēl, dāmas un kungi, ja mēs nespēsim publiski reaģēt uz šādu jautājumu risināšanu, tad mēs arī zaudēsim visu publikas uzticamību. Tālāk tas attiecams arī uz uh, Romāni, Rumāniju, Bulgāriju, Grieķiju, jo visi šie jautājumi ir tomēr jāskat kopīgi. Mm, komisija nedrīkst vienkārši aizvērt acis iepratim Turcijai. Un vienkārši tāpēc, ka, nu, uh, Turcija kaut kādā veidā būtu izceļama. Ir jāievēro visi tie noteikumi, kas ir noteikti. Paldies Piperkungam. Tālāk Šaldimos Gundz lūdzu. Formen. Jeg vil i dag tale om øh, parlamentets discharge rapport. Paldies, priekšsēdētāji um, mēs skatāmies tiešām, kas ir noticis arī šajā gadā. Un šis ir nu tiešām nopietns kritisks uh, Eiropas parlamenta sagatavotais budžeta ziņojums par izpildi un kāds ir kad bijis. Un tas ir pareizi, jo galu galā mēs taču esam atbildīgā iestāde. Un, ja mēs sagatavojam šo ziņojumus pār budžeta izpildi, tas tiešām pieprasa, lai mēs īstenot nopietnu atbildību par budžetu izpildi. Mēs kā parlaments varam arī līdzēties uzņemties šo kontrol, eh, kontrolieru nopietno lomu. Bet, protams, ka ir vēl lietas, ko varam uzlabot. Piemēram, ir atsevišķi mm, grozījumi, kas ir to jau izcēluši. Mēs varam vienkārši aktīvāk sekot budžeta izpildēji jau reālajā laikā. Piemēram, ievērojot šos informāciju, ievietojot šo informāciju tīmekļa vietnē, lai arī iedzīvotāji tieši varētu sekot. Mēs redzam, kāds ir iepirkuma procedūras, piemēram, parlamentā. Tas ir vienmēr nopietnas risku avots. Un par to arī runā mūsu izstrādātie grozījumi. Un tāpēc arī mums jāskatās, kā mēs varam sagatavot šāds arī vadošās norādes, uh, kā var pārvaldīt labāk budžetu. Un kā arī varam izmantot ārējo kontroli. Un, visbeidzot, mums nevajadzētu vienkārši uh, terēt vairāk naudas savu biroju pārbūvē Eiropā, Strasbūrā. Nē, mums ir jāatpanāk tas, ka Eiropas parlamentam tikai viena parlamenta vietne. Dānijā, protams, ir jau sen strādājums par recepts caurskatāmības tradīcijas. Un es uzskatu, ka mums ļoti svarīgi arī to ievērot Eiropas saimnības līmenī. Un šīs eh, budžeta izpildes deklarācija Eiropas parlamentā ir nopietns signāls, lai mēs arī tiešām rīkotos un arī kritizētu sevi un cits iestādes. Paldies, kolēģi! Tālāk, Telangas kundze. Jā, paldies, priekšsēdētāji! jau iepriekš arī skanēja šajās diskusijās, un tā kā es tur daudz vairs neatkārtošu, bet divas lietas. Pirmkārt, par šo parlamenta budžeta izpildi. Ja mēs esam kritiski pret citām iestādēm, tad arī jābūt kritiskiem par sevi. Stāstkungs ir sagatavojis ziņojumu par šo jautājumu, un 6-7 gadi nu, iepriekš, kas varbūt pirms sešiem, septiņiem gadiem būtu pilnībā pievienojis viņa gatavotajam ziņojumam, bet tagad mēs redzam, ka laiki ir mainījušies un daudz kas tiešām ir uzlabojies. Tieši tāpēc arī uzskatu, ka atsevišķo nu, uh, nekārtības, kas ir nu, konstatēts dažādi veidā dienesta ceļojumos, tad komandējumos, piedodiet, ir sagad, konstatēts, un tas viss ir tāds atspoguļots, un zinām mērā arī lietas ir uzlabots. Un, manuprāt, ja mēs vēl iestrādātu atsevišķu grozījumus, tad mēs tiešām varētu izstrādāt ļoti labu ziņojumu. Un vēl dažas vispārīgas lietas. Priekšsēdētāji domā, ka nākošo gadu laikā mēs piedzīvosim ļoti sarežģītu, sarežģītas diskusijas par budžeta izpildi Lisabons uh, līgums skaidri mums uzliek par pienākumu arī šos uh, budžeta jautājumus vēl aktīvāk kontrolēt. Un mēs redzam, ka mums būs jāskanās arī vēl plašākas jomas, un tas pieprasīs, lai revīzijas palāta seko šiem daudziem mēķiem, daudziem politikas jomām. Un mēs nevaram skatīties vienkārši tīri uz matemātiskajiem skaitļiem, uh, un revizijas palāta līdz šim nav visus šos uzdevumus vēl veikusi. Un ja revizijas palāta netiek šiem uzdevumam galā, tad mums jāveido cita revizijas palāta. Tieši tāpēc parlamentu priekšsādātāji es aicinātu, ka mēs arī nākošanajos uh, budžeta izpildes diskusijās pieaicinātu arī revizijas palātu. Un man interesētu, kāda būtu tālāk komisijas nostāja. Paldies! Tālāk vārds Vauna kungam. Divas minūtes, lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Mēs runājam par Eiropas parlamenta budžeta izpildi un vispirms referentam par nopietno darbu viņš ir ieguldījis līdzekļus arī citiem kolēģiem. Gribu norādīt, ka viss šeit parlamentā, protams, grib, lai mēs panāktu zinām uzlabojumu, lai būtu caurskatāmība, lai būtu lielāka atbildība par nodokļu maksātāju naudu. Bet, protams, ka visas pārmaiņas jau reiz arī nozīmē uzlabojums. Tāpēc es neesmu gan pārliecināts, ka atsevišķie uzlabojumi tiešām ir uzlabojumi. Nu, piemēram, te ir ierosinājums uh, šeit uh, kaut kādā likvidēt um, vannas istabas parlamentā. Nu, es nedomāju, ka tas pats par sevi ir kaut kas ir apsveicams, jo tas taču nozīmēs atkal papildus izmaksas. Un tieši tāpēc šāds atsevišķas detaļas, kas jau ir ietverts arī 2000 vairākos daudzos mm, priekšlikumos, piemēram, par Eiropas parlamenta televīziju, kas ir svarīgi mums tiešām strādāt mūsu darbu. Vairāk par ēku politiku, ēku stratēģiju. Manuprāt, arī būs jāpietāk jāpievērš nākotnē. Vēl ir atsevišķas rekomendācijas, kas skar tās jomas, kur jau ir uzlabojumi, vai šobrīd tiek veikti uzlabojumi. Tomēr priekšsādātāji, te ir arī labas lietas ziņojumā, kuras mēs varam atbalstīt. Piemēram, samazināt papīrus, papīra apjomus. Mēs redzam tās ķīpes, kas papīri tiek katru dienu izmantots, printēt un visdažādāk izmantots. Vajadzētu visu samazināt. Vēl iekšējās un ārējās kontroles mums ir jāspanāk tas, ka mēs saskaņojam šīs lietas, koordinējam ar citām iestādēm, lai nedubultotu darbu. Arī gatavoties uz 2011. gada budžetu. Manuprāt, te ir diezgan labs iespējas arī izveidot tāds līdzsvarots diskusijas par Eiropas parlamenta budžeta tēriņiem. Man nav šaubu, ka budžeta kontrolas komiteja nākotnē arī tiešām īstenos savu pienākumu, un mēs arī turpināsim ziņot visas tās uh, lietas un sagatavosim arī rekomendācijas un skatīsim, ko varam uzlabot. Paldies! Paldies! Rubikungs tālāk! Divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Nu, man īstenībā bija prieks, ka šodien varēju braukt uz Strasbūru, nevis uz Briseli, jo Strasbūra ir man daudz uh, tuvāk manai dzīvesvietai. Un tādēļ šie ceļojumi ierobežojumi šoreiz nāca par labu Strasbūrai. Otkārt, budžeta kontrole mēs vienmēr esam sagatavojuši tādu, nu, uzcepuši tādu dokumentu, kas pierāda, ka mums ir daudz, kas vēl jāapskaidro. Bet, nu, mēs skatāmies, kas notiek ar mūsu darba vietām. Nu, es nezinu, kāpēc mums tiešām viss būtu jāizdrukā un jāredz jau uh, dokumentu uh, papīrveidā. Mēs taču viss strādājam ar datoriem, un kāpēc gan mēs nevarētu izmantot tos dokumentus mūsu valodā uz ekrāna, kurus tad mēs attiecīgi, tad mērķtiecīgi varētu izmantot pirms balsojumu. Mums ir simtiem balsojumi, kas tiek sagatavoti eh, pusdienlaika aptuveni, un, manuprāt, mēs pilnībā varētu pārliekt uz elektronisko formātu un iztikt bez eh, šiem um, papīra dokumentiem. Galu galā Eiropas parlaments taču var kļūt par vadošo iestādi tele, te, telekomunikāciju un digitālo mm, komunikāciju jomā. Uh, Tālāk, ja mēs skatāmies, kas eh, ir iespējams, ka varam attīstīt nākotnē, mums Eiropas deputātiem, protams, arī nāk klāt papildus pienākumu, papildus kompetences un papildus audits arī uzliek papildus nosacījumus. Un tāpēc mums vajadzētu izveidot tādu darba grupu, kas atkal koncentrēties uz būtisko, lai mēs precīzi un konkrēti izreikinātu lietas un samazinātu birokrātiju par vismaz 25% un arī nevis kluši pret, un tiešām kāpināt savu efektivitāti. Mums arī ir aicinājums komisijai pārbaudīt to, vai daudzās krīzes situācijā nonākušās valstis, vai viņi tiešām izmanto kohēzijas fondus, reģionālos fondus, varbūt, ka viņi varētu um, vairāk tos vērst uz dažādiem investīcijām, nevis tik daudz vērst uz patēriņu veicināšanu. Jo mēs redzam, ka 1,7 27 ehm, ir tas koeficients, kur mums vajadzētu panākt efektivitātes ziņā. Paldies! Paldies kolēģim! Tālāk vārds noslēgs eh, runātāju sarakstu tikā kundze, kurai ir 1 minūte un 30 sekundes. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātais komisāra kungs! Budžeta izpildes eh, galvenais uzdevums uh, iepšējās debatēs mums ir jāatcaucas uz Eiropas Savienības 2008. gada budžeta izpildi jau īpaši, kas attiec uz aģentūrām. Nu, šī institīva jau nāca no Dānijas un Nīderlandes, kas pieprasīja veidot nacionālās ja valstu deklarācijas. Domāju, ka arī pienāca laiks citām valstīm sagatavot savas deklarācijas. Lūk, tas nozīmē būtisku progresu. Mēs aicinām Eiropas komisiju sagatavot šādas rekomendācijas par deklarāciju sagatavošanu un pārvaldību. Par pētniecības programmām. Domāju, ka šobrīd mums ir jāizmanto visi tie resursi, bet, diemžēl, tie neļauj mums iztenot pienācīgus pētniecības apjomus Eiropas Savienībā, un pētniecības pamatprogrammā būtu jāpalielina līdzekļu apjoms. Es tāpat gribu arī runāt par budžetu, kas ir vērstā uz datu kontrolas aģentūru. Šī aģentūra, manuprāt, ir 143 tūkstoši miljonu, tikai 143 tūkstoši eiro, un manuprāt, tas ir daudz par maz šai aģentūrai, kas tiešām varētu kontrolēt nozīmīgus datus un visas tās prasības, kas ir par datiem. Un tāpēc mums ir jāskatās, kā mēs varam tiešām izmantot arī resursus tālāk pēc 2011. gada. Severkungs tālāk brīvā mikrofona kārtība. Jāpaldies priekšsarētāji. Ja mēs gribam, lai Eiropas iedzīvotāji atzīst Eiropas Savienību, tad pirmkārt ir jāzina, kas notiek ar iedzīvotāju, jeb nodokļu maksātāju naudu. Un te jau daudz kolēģi ir pieprasījuši, lai būtu lielāka caurskatāmība, un tas ir pareizi. Bet mēs runājam tikai par caurskatāmību, mēs runājam arī par to, ka tam visam jābūt saprotamam. Mēs taču Eiropas parlamentārišiem veltam visu savu profesionālo dzīvi, bet iedzīvotājiem, ja viņi iepazīst šādu dokumentu, nu, tad viņam vismaz jānodrošina tāds dokuments, kas zina, ka viņi kaut ko saprot no šā visa dokumenta. Un tāpēc vēršos pie Eiropas komisijas, lai viņi domātu par šo dokumentu saprotamību, īpaši par budžeta dokumentu un ietveru. Un, ja nu iedzīvotāji uzreiz saprot, lai cik īstenībā mazs ir Eiropas saimnības budžets, bet cik daudz no Eiropas saimnības tiek prasīts. Tāpēc, ka vienmēr tiek pieprasīts, ko dara Eiropas Savienība. Ko Eiropas Savienība saka šajā jautājumā? Lūk, Eiropas iedzīvotāji saprot, ka ir tik ierobežotiem līdzekļiem mēs daudz nevaram iesākt. Tas būtu, manuprāt, labs tāds uzdevums. Paldies Zeperkungam. Obermaja kungs tālāk lūdzu. Jā, paldies priekšsarātāji kritiskās debats mums ir jāturpina runājot tātad palīdzības instruments Turcijai. 2002. gads bija tas um, gads, kad mēs runājam par progresu attiecībās ar Turciju, bet revizijas palāta ir norādījusi nopietnām problēmām. Līdzekļi netiek terēt efektīvi un netiek arī novērtēt to īstenošanu. Tieši tāpēc pirms budžeta izpildes mēs aicinātu, uh, lai Eiropas komisija skaidri paziņo, kas notiek ar 800 miljoniem eiro, kas tiek tērēti Turcijai. Kas īsti, kāds ir rezultāts? Tālāk mēs runājam par Eiropas aģentūrām. Kopš 2000 gada aģentūru uzdevumi ir trīskāršojušies un, piemēram, ir izveidots arī jauns aģentūras, jauns patvērumu meklētāju birojs vai, piemēram, narkotiku izmantošanas aģentūra. Mēs redzējām tomēr, kas notiek pilnīgi pretējas arī nesaskaņas starp Eiropas politiku un nacionālo politiku, kura Čehijā, piemēram, tika legalizēts smags narkotikas gadu sākumā. Uh, Un mums tomēr jādara, lai šādas lietas mēs apstādinātu, mazinātu atkarību. Paldies, tālāk kas pārīkums. Priekšsēdētāji, godātie kolēģi, es arī vēlos pievērsties jautājumam pār pirms iestāšanās palīdzību. Revizijas palāta norādījusi, ka ir zinām pārkāpumi un ka nav visi līdzekļi attaisnoti. Līdz ar to ir izveidots tāds programmas, kur mēs nespējam kontrolēt budžeta kontrolas komiteja ir sagatavojusi ļoti precīzu nostāju savā atzinumā, un tagad ir vienkārši milzīgs lobbyis no Turcijas puses, kas to visu grib pavērst sapalabu. Mēs nerunājam par Turcijas iestāšanos vai noraidīšanu. Nē, te mēs runājam par to, kā mēs runājam precīzi par līdzekļu un programmu īstenošanu, vai šīm programmām tiešām ir seks, un tās, eh, vai sasniedzam gaidāt to rezultātu. Uh, vai vienkārši līdzekļi nonāk nepreizajā mm, avotā, pie nepreizā avota. Un tieši tāpēc būtu ļoti pateicīgs parlamentam, ja viņi arī ļoti nopietnu lēmumu šajā ziņā varētu pieņemt. Paldies! Paldies! Brāns kungs tālāk lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es pārstāvu to partiju, kas īstenībā apšauba visu Eiropas saimnības projektu Tas, protams, varētu likt domāt cilvēkiem, ka mēs esam pret vispār Eiropas parlamenta budžeta izpildi un padomus budžeta izpildi par spīti visiem pierādumiem, bet tāds nav. Mēs īstenībā tagad vairāk domājam par nākotni, un tāpēc es domāju, ka mēs varētu atbalstīt padomus līdzinējos uh, uh, izdevumus, ja viņi varētu tos pamatot, pat jums arī nepatīk, kam tas tā nav tik tērēt. Tomēr, ja mēs skatāmies, ka viņi nespēja pamatot, jo tur ir milz un daudz pārkāpumu. Mēs, protams, negribam, protams, sajaukt visu pārkāpumus un, un pareizi ievērotos noteikumus, bet galvenais, protams, ir mēķis. Tāpēc, ja mēs skatāmies plašāk, vai nauda tiek tērēta attiecīgiem mēķiem, tad vienmēr ir tieši šis jautājums, kas ir kā vadošais. Paldies, Bronzekungam! Tagad brīvā mikrofona uh, kārtības noslēgumā Glāskums lūdzu. Jā, paldies priekšsādātē, dāmas un kungas, eh, kungi, mēs runājam par budžeta izpildi par 2008. gadu, bet budžeta izpildi jau nozīmē arī skatu nākotnē. Īpaši aģentūras, kas ir izveidots, kas notiek ar tām, vai mēs tiešām viņus spējam paskatīt visus. Labi, mēs nodrošinām arī finansējumu, bet mums arī reizē ir jāspēj nodrošināt to darbības pilna apjomā. Piemēram, aģentūra, kas ir atbildīga par ķīmiskajām vielām, kurām ir tiešs uzdevums nodrošināt, ka nākotnē arī tā skatītu biocīdus, tad lūk arī mums reiz arī jādomā par to, lai nodrošinātu šīs aģentūras efektīvu darbu nākotnē, par to, ka viņi īsteno mūsu nostādīto politiku, lūk, tad ir jāsaprot, ka arī šīm aģentūram jānodrošina iespējas efektīvi strādāt. Paldies, klāskundze! Tagad došu vārdu komisāram Lūdzu. Uh, thank you, President. Paldies priekšsēdētāji. Es gribētu vēlreiz uzsvērt komisijas apņēmību uh, turpināt progresu, kur mēs panācām pēdējo gadu laikā, lai vēl vairāk uh, efektivizētu izdevumus. Es, protams, uh, izskatīšu parlamenta pieņemtos budžeta izpildes lēmumus, ko parlaments pieņems turpmāko pāris nedēļu laikā. Un es arī vēlētos jums pateikties par uh, lielisko diskusiju šodien. Un uh, šajā diskusijā tika paustas daudzas labas idejas. Es gribētu izteikties par dažām no tām. Pirmām kārtām uh, par uh, nacionālajām pārvaldības deklarācijām un uh, šo jautājumu, ko aktualizēja vairāki deputāti Es vēlētos jums, jūs atgādināt, ka Levandovski kungs nosūtīja vēstuli Kokobu, norādot, ka turpmākajās finanšu regulējuma pārskatīšanas darbībās mēs eh, ierosināsim arī šīs finanšu pārvaldības deklarācijas un attiecībā uz ierosinājumiem, attiecībā uz vienkāršošanu un uh, tādas koncepcijas ieviešana, kas attiecas uz tolerējumu risku. Mm, šie jaunievedumi ļaus ievērojami uzlabot struktūru fondu pārvaldību un uh, arī Sondergārda kungs bija ļoti norūpējies par šo jautājumu. Runājot par vispārējās revīzijas un kontrolas jautājumu, Hersogs kundze to aktualizēja, un es pilnīgi atbalstu viņas viedokli. Nākamnedēļ mēs apspriedīsim revīzijas stratēģijas 2012. gadam, un uh, tur mēs pievērsīsim daudz lielāku uzmanību iekšējās kontrolas sistēmu uzlabošanai komisijā. Es arī piekrītu viedoklim, ko pauda Odīkungs un uh, daži citi deputāti par budžeta izpildes procedūru. Un, uh, manuprāt, mums ir jāsāk diskusija par to, kā uzlabot budžeta izpildes procedūru, lai mēs varētu padarīt to efektīvāku un lai varētu efektivizēt šo procedūru iespējami drīz. Uh, jo 2010. gadā mēs eh, runājam par 8. gada budžeta izpildi un bija gandrīz neiespējami ieviest jebko 2009. gada laikā. Tāpēc, eh, manuprāt, turpmākās diskusijas ar ieinteresētajām pusēm un revīzijas eh, palātu ir ļoti vajadzīgas. Un es pilnīgi atbalstu jūsu pausto viedokli un arī citu deputātu viedokli. Uh, Kas izteicās par šo jautājumu? Manuprāt, ir svarīgi arī padomāt par ES fondu izlietojumu efektivitāti. Mūsu vispārīgajā audita stratēģijā mēs pievēršam lielu uzmanību auditu uzlabošanai efektivitātes palielināšanas kontekstā un cerams, ka tas mums dos eh, labus rezultātus nākotnē. Runājot par Turcijas jautājumu, komisija, komisija izskatīs rekomendācijas eh, attiecībā uz progresu uzraudzīšanu. Mums ir jāuzlabo līdzekļu izlietojuma kvalitāte, ņemot vērā uzstādītos mērķus un izvērtējot ietekmi, šobrīd sasniegtie rezultāti liecina par to, ka Eiropas Savienība mēģina uzlabot veidus, kā tās līdzekļi tiek izmantoti, un tas ir ļoti svarīgi mūsu iedzīvotājiem. Šis progress ir arī pateicoties jūsu darbībām, un ir kritiski jāraugās uz to, kā budžets tiek izmantots, jo īpaši tad, ja šis izlietojums nav pieņemams, un arī jāatbalsta panāktais progress. Tā, tas ir vēstījums, ko mēs vēlamies nodot Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Es vēlētos noslēgt savu runu, paužot īpašu pateicību Eiropas parlamentam par to, ka tas ir atbalstījis komisijas centienus, lai panāktu Eiropas Savienības budžeta labāku pārvaldi. Paldies eh, komisāram Šemetam. Mm, Tagad eh, dosim vārdu eh, referentam divas minūtes. Gājēr, kolēģis Gājērs lūdzu. Es eh, pārstāvu mūsu referentu Boguslavu Liberatski, kas šoreiz, tāpat kā daudzi citi šeit, nav varējuši ierasties satiksmes problēmu dēļ. Es to darīšu ļoti labprāt un gribētu pievērsties dažiem debatē izskanējušiem komentāriem. Pirmām kārtām komisāra Šemetas komentārs. Jūs man par prieku norādījāt, ka komisija veiks pasākumus, kurā, lai, lai, lai, lai Eiropas Savienības pārvaldē tiktu palielināta, palielināta kontrolas loma. Mēs visi zinām, ka ir jāapņemas uh, ievērot noteiktus noteikumus Eiropas Savienības budžeta pārvaldīšanā. Liela daļa budžeta tiek pārvaldīta dalību valstu līmenī, un uh, kolēģi nav, nav labi, ka debatēs es dzirdu no ECR frakcijas uh, kolēģiem un citiem, ka komisija tiek eh, ievērojami kritizēta, un eh, es, es labprāt eh, sagaidītu no kolēģiem to, ka viņi mm, dot atbalstu nacionālās pārvaldības idejai, jo tādā veidā mēs varētu daudz panākt, te mums ir ievērojama sadarbība, un Nav labi, ka mēs dzirdam no ECR kolēģiem, uh, ka nav skaidrības par šo atbildību un ka atbildība patiesībā ir pavisam kaut kur citur. Runājot par uh, iestājas palīdzību, mēs jau dzirdējām, ka uh, budžeta kontrolas uh, komiteja uh, ka Eiropas uh, revīzijas palātas uh, pārstāvis mm, jau norādīja, ka ziņojumā runa par komisijas izturēšanos un netik daudz par Turciju. EPP kolēģi jau, jau, jau, jau norādīja uz grozījumiem. Te, te, te nav tik daudz runa par nodokļiem, kā par to, kādā, kāds, kādā virzienā iet uh, šīs sarunas ar Turciju. Un, manuprāt, šis ceļš nav īsti pareizais. Taču te nu es pārkāpu savu runāju atvēlēto laiku. Paldies, paldies kolēģim Gajeram. Nākamā kolēģa Aiela Zendera. Paldies priekšsēdētājiem. Šajā noslēgumā es vēlos pateikties komisāram Šemets kungam par to sadarbību, ko komisija ir izrādījusi. Tāpat es vēlos arī atzinīgi novērtēt Spānijas prezidentūras eh, paveikto, it īpaši debates eh, starp iestādēm, konkrēti padomu un parlamentu. Tāpat mm, vēlos arī eh, atzīt, ka tas bija kļūda oficiāli neuzaicināt padomus pārstāvus šeit, kaut arī viņi bija paši ieradušies. Un, protams, es eh, saprotu, ka daudz nav varējuši ierasties eh, sarežģītās satiksmes eh, situācijas dēļ. Un, protams, ka mums jādara viss iespējamais, lai cilvēki nopietni uztver šos jautājumus, bet es vēlos pateikties uh, saviem kolēģiem, Halmēras kundzei, uh, par visu padarīto, lai nodrošinātu pārskatāmību Eiropas attīstības fondā. Un Eiropas Savienība tomēr izceļas īpaši ar augsta līmeņa darbu, nodrošinot eh, pārskatāmību. Tomēr ir zināmas bažas atsevišķu dalību valstu valdību nesniedz savu atbalstu attīstības fondam jo nevar tikt pilnībā izskaidrot atsevišķās eh, pasaules valstīs cilvēktiesību neievērošanu. Un tas jau ir vairāk kārt pausts. Un it īpaši runājot par 7, 8, 9 un 10 Eiropas attīstības fondu. Un parlaments mēģinās nodrošināt to, ka jaunais uh, ietvars institucionālais uh, nekādā veidā neapdraudēs eh, to situāciju, kur uh, cilvēki, kas nav Eiropas Savienībā, varētu gūt šādus eh, ieguvums. Paldies! Nākamais ir Stāskungs. Paldies priekšsarētājiem, darbie kolēģi! Arī es vēlos pateikties visiem saviem kolēģiem, kas ir pa palīdzējuši Vandālenkungs, Gajerkungs, Delange kungs, arī Vona kungs. Viņi visi jau izteica savus komentārus eh, par šo ziņojumu. Manuprāt, eh, būtiskākās lietas jau tika pieminētas. Tomēr eh, kopumā varētu teikt, ka esmu mazliet pārsteigts par to, kas tika sacīts. Jo manuprāt, laikam ejot, mainās arī attieksme. Pirmajā un otrajā reizē, kad mēs skatījām parlamenta budžetu, eh, kritika bija diezgan plaši izvērsta. Tagad situācija ir sarežģītāka. Izskatās, ka cilvēki daudz jūtīgāk uztver kritiku. Tas varbūt ir saistīts ar tāda paškritikas trūkumu. Un arī lasot, kas tiek rakstīts presē, varētu secināt, ka principā tas, Eh, tas, ko mēs rakstām savā ziņojumā, ka tas ir par labu eiroskeptiķiem. Nē, es kolēģims vēlos apliecināt, ka esmu pār Eiropas Savienības idejas, vienkārši ticu, ka lietas var tikt uzlabotas. Un mēs nevaram pieļaut šāds eh, pārkāpums. Man ir pienākums eh, izgaismot šādas problēmas un aicināt arī kolēģis to darīt, jo tieši tādējādi mēs varēsim atņemt eiroskeptiķiem viņu argumentus, apgāst tos un neļaut izplatīt dažkārt vienkārši melus. Ir tādēļ nepieciešams arī skaidri atzīt, kur kaut kas nedarbojas, un tieši tā es arī vienmēr rīkojos. Paldies, Stās kungs, e, tālāk Černecka kungs. Paldies. Es vēlos pateikties Geijera kungam, kurš eh, bija tas, kurš piefiksēja, ka ir nepieciešams paust skaļi savu viedokli. Un varu piekrist, ka Spānijas ministram, kurš eh, runāja Spānijas prezidentūras vārdā, un viņš veiksmīgi pazūd brīžos, kad tiek kritizēta Spānijas prezidentūra. Arī tagad viņš nav šajā zālē, Un eh, tas nav nekāds pārsteigums, ka runājot par septiņām iestādēm, kur es biju budžeta izpildes apstiprināšanas ziņojuma referents, uh, Mēs redzam, ka vienā no tām vienmēr ir tik daudz neatbilstību. Arī pagājušreiz bija tieši tas pats, un apstiprināts tas tika tikai novembrī. Es ceru, ka šogad tas notiks ātrāk. Tomēr es negribu atkal būt situācijā, kad mēs saņemam dokuments nevis par 2008, bet vēl par 2007. gadu. Tas ir apliecinājums tam, ka trūkst kārtība, acīm redzot, padoms eh, birojā vai vienkārši tiek mānīts Eiropas parlaments un pret mums izturās pilnīgi nepieņemam. Manuprāt, visas iestādes ir vienādas, bet acīm redzot, eh, Eiropadome domā, ka viņi ir vienādāka par citiem. Šāda situācija man rada nopietnas bažas, un galu galā mums vajadzētu atcerēties to, ko sacīja padomas pārstāvs, Eh, starp minētajām lietām bija arī ļoti labs piedāvājums ka vajadzētu izbeigt šo džentlmeņu vienošanos, kas ir spēkā principā no 70. gada, no 1970. gada, tātad 40 gadus jau, un šis Eiropas parlaments, kas ir tieši ievēlēts, būtu jāņem vērā daudz nopietnāk. Un es vēlos pateikties padomē par šādu izteikto priekšlikumu, un arī man bija līdzīgs mutiskais grozījums maijā. Paldies, Čarnecka kungs. Un pēdējā izteiksies Maķie kundze. Paldies priekšsarētājiem. Vēlos uh, pateikties arī ēnu referentiem, kas strādāja pie mana ziņojuma un ļoti labi spēja sadarboties šī ziņojuma tapšanā. Vēlos pateikt arī, pateikties arī komitejas priekšsēdētājiem. Protams, nebija viegli sastādīt šo ziņojumu. Vēlos pateikties arī kolēģiem, kas izteicās debatēs. Es lielā mērā piekrītu tam, kas tika sacīts debatēs. Mēs to ņēmām vērā. Protams, ka cilvēkiem ir vēlme lielāku pārskatāmību iegūt, arī redzēt, kā tiek fondu līdzekļi tērēti. Un vēlētos vēlreiz atsaukties uz to, ka šīs aģentūras, eh, par kurām iet runa, tām taču ir arī politiski mērķi, politiskā misija. Uh, un tā misijai ir īpaša nozīme. Viņiem ir arī sava darba programma, saskaņā ar kur tās strādā, un tai ir jābūt atbilstošai Eiropas Savienības kopējai programmai. Un, protams, ka šo aģentūru darbs ir rūpīgi jāpārbauda. Atsevišķas aģentūras, acīm redzot, ļoti labi sadarbojas un veic savas funkcijas, citas varbūt nav tik pretīm nākošas arī attiecībā pret pārbaudēm. Uh, Un eh, da, dažkārt eh, tiešām ir rodas zināmas problēmas. Par to mums arī nākotnē vajadzētu padomāt. Paldies! Dank, Frau Kollegin Mathieu. Ich darf kurz. Paldies, Mathieu Kundzei. Tagad gribu paziņot, ka es saņemu ziņojumu. Un arī paskaties iepriekšējo gadu sevišķu protokolos. Ja līdz šim sasaukuma iepriekšējā periodā tikai vienu vienīgu reizi padomu piedalījās šajās debatēs, un tas bija tikai pēc otrā lasījuma, jo parasti jau, piemēram, 2009. gadā tika atlikts uh, budžeta izpildes uh, balsojums. Un redz, tagad viņi atnāca uz pirmo reizi jau. Tiešām ir zināms progress. Nu ko, diskusijas noslēgušās, vēl uh, balsojums būs maijā. Un tālāk atsāksim sēdi, pulksten